Kolēģi, let's start our meeting. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Vispirms pieņemsim darba kārtību. Tā ir pieņemta. Tad pārējām tagad pie otrā punkta. Arī tad, tad būs kā uzklausīšana Daniela Nui, kas pārstāv uh, Eiropas centrālās bankas pārvaldes uh, valdīs. Sveicu Danielu Nui kundzi. Apsveicu viņu ar ļoti svērīgo darbu, kādu viņa ir ieguldījusi, un arī apsveicam viņu ar to, ka viņa ir ieņemšu svarīgo pā, eh, šo svarīgo amatu, tātad runāsim arī par aktīvu pār, klātāts pārskatu, runāsim par nākamajiem soļiem, par vienotās uzraudzības mehānismu izveidi, esam publicējuši arī ceturto un pēdējo ziņojumu attiecībā uz vienotās uzraudzības mehānisma regulas īstenošana esam izsūtījuši ziņojumu arī deputātiem un rītdien arī tad Vēsturiska diena arī komitejai svarīga diena, jo arī tiks oficiālās pieņemts oficiālais vienotās um, banku pāraudzības mehānisms, pie kā arī, esam arī mēs tā smagi strādājuši Vārtsnī kundzei. Pēc tam kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus. 5 minūtes tiks atvēlēts tātad. Lūdzu. Honorable members of the parliament. Uh, Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, man liels prieks būt jūsu priekšā. Faktiski dienu pirms ECB uzņemās uz, uzraudzības lomu. Eiropas parlamenta un Eiropadomas lēmumu pirms gada ļāva ECB veidot savu sagatavošanas darbu vienotai uzraudzības mehānismam, SSM daudz intensīvāk. Tas viss nonāks pie savu gala rezultātu rītdien. Tāpēc, manuprāt, ir piemērots tas, ka es informēšu jūs, Eiropas iedzīvotāju pārstāvis, par progresu. Iepriekšējais gads bija viens no izaicinošākajiem ECB vēsturē, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs uzņēmāmies um, uzraudzības pienākumus, lai veiktu visaptarošo izvērtēšanu. Tas bija uh, banku sistēmas e, pārbaude, kas ir nepieciešama e, lai iegūtu pietiekamu informāciju, lai varētu virzīties nākamajā gadā uz priekšu. Tāpat arī ievērojams informācijas apjoms ir darīts publiski pieejams. Tas ir nepieciešams, eh, lai stiprinātu investoru uzticēšanos Eiros bankas sistēmā. Paralēli visaptrošajam izvērtējumam mēs veicām arī nepieciešamo sagatavošanas darbu SSM. Tas ir atspoguļot ceturkšņa ziņojumos, kurus iesniedzam jums kopš pagājušā gada novembra. Ceturtais un pēdējais jaunākais, respektīvi, ceturkšņa ziņojums ir darīts jums pieejams šodien. Kopā skatot, eh, ceturkšņa ziņojumi parāda to, ka ECB ir izveidojusi nepieciešamās operatīvās jaudas, lai veiktu savu uzraudzības darbu. Līdz ar to varu jums apstiprināt, ka esam gatavi uzņemties atbildību par eh, vienoto uzraudzību Eirozonas bankām. Par to vien jums eh, parlamentam pienākas atzinība, kā līdz likumdevējiem par jūsu svarīgo lomu banku savienības izveidē, lai nodrošinātu, ka banku sistēma atkal var efektīvi finansēt ekonomiku, tādējādi radot to izaugsmi, kas ir nepieciešama, lai samazinātu nepieņemamu augsto bezdarba līmeni. Un tagad pievērsīšos visaptarošu izvērtējumu rezultātiem. To mēs noslēdzām pagājušo nedēļā. Un vēlāk pievērsīšos jaunākajam elementiem sagatavošanas darbā SSM darbībā. Publiska informācijas e, padarīšana pieejama 26. oktobrī bija būtisks e, stūrakmens uzraudzības režīmā Eirozonā. Galvenās ICB lomas e, izpausme būs eh, konsekventa uzraudzība, kas tiek veikta ne, neatkarīgi, eh, rūpīgi un konsekventi. Šī pasākuma veikšana ir radījusi drošu pamatu turpmākai sadarbībai nacionālām kompetentajām iestādēm, kas ir neatņemama sastāvdaļa SSM darbībai. Visbeidzot, darbs pie visaptveroša izvērtējuma ECB e ietvaros, prasīja ciešu sadarbības ar dažādām struktūru vienībām, veicinot arī tādu komandas garu. Un tagad pastāstīšu par izsaptarošo izvērtējumu konstatējumiem rezultātiem. Vis divējādi rezultāti. Pirmkārt, mērķi ir sasniegti, Un otrkārt ir e, noteikti arī tie trūkumi, kas, kur, kurus vajadzētu atrisināt. Darbības apjoms bija nepieredzēts 130 banku grupas, 20, vairāk kā 20 triljonu eiro, kas veido vairāk kā 80% no banku aktīviem eirozonā. ECB uzraudzībā vairāk kā 6000 eksperti no nacionālām kompetentām iestādēm un eh, privātu uzņēmumiem veica šo visaptvarošo izvērtējumu. Šis pasākums ievērojami uzlaboja caurskatāmību un bankas aktīvu kvalitātes izvērtējumu. Detalizēts pārskats vairāk 800 eh, eh, atsevišķiem eh, portfeļiem, vairāk kā 119 tūkstoši aizņēmumu ņēmējiem tika padziļināti analizēta. Tādējādi var salīdzināt bankus arī dažādās valstīs, izmantojot vienotu detalizētas metodikas pie, piemērošanu. Aktīvu kvalitātes e, pārskats e, izvērtēja 47,5 miljārdu eiro aktīvu ietekmi, kā tāda bija vērtība 2013. gada 31. decembri. Tīpaši tika vērtēta arī mm, riska, cik lielā mērā pakļauts riskam ir aktīvi kopā 136 miljārdi eiro, mm, līdzīgi kā stresa testā, visaptarošais izvērtējums konstatēja 263 miljārdu eiro samazinājumu teoretisko kapitālu izteiksmē tika noteikts kapitāla trūkums 24,6 miljārdu eiro apmērā 25 bankās, kas piedal, kuras tika izvērtēts. 12 no šīm bankām jau ir 2014. Eh, gadā eh, atrisinājuši šo problēmu, savukārt ārē, eh, pārējās plāno to izdarīt līdz 10. novembrim. Tātad viņam 6 mēnešu laiks ir veikt uzlabojums. Tad, un deviņi mēneši, ja e, tas, e, tas stresa testos ir ticis noteikts. Mēs sagaidām, ka šie iztrukstošie līdzekļi nāks no privātiem avotiem, tur, kur tas e, nav iespējams, tad rastos jautājums par nepieciešamo publisko līdzekļu atbalstu, un tad būtu jāstājas spēkā Eh, minimāliem eh, noteikumiem, kas eh, ļautu sadalīt šo slogu. Un banks var tikt galā ar šo problēmu, izmantojot savus iekšējos resursus un vēršanos arī pie tirgiem. Tā ka šis pasākums bija nepieciešams, lai stiprinātu uzticēšanos, un jebkurš, kurš uzskatīja, ka banka kapitalizācija ir zema, uh, Um, ir, tagad ir iespējams iegūt reālos priekšstat par situāciju, kapitāla pārcelšana uz priekšu, tas ir frontloading, stiprināšanas pasākumu, ir veidojuši vairāk kā 200 miljārdus eiro uh, kopš pagājušā gada jūlija kā papildus pasākumu. Tālāk par citiem sagatavošanas darbiem. Paralēli visaptarošajiem izvērtējumam ECB uh, pabeidz arī intensīvu sagatavošanās darbu, eh, sagatavojot nepieciešamo juridisko un eh, nepieciešamo infrastruktūru SSM funkcionēšanai, eh, nodalīšanas pasākumu, piemēram, starp ECB uzraudzības politiku un monitoringu politiku, tā tālāk regulējums par uzraudzības maksu 15. gada sākumā mēs pieņemsim uh, regulējumu par uzraudzības ziņojums, un par to būs, ir jau uzsākta sabiedriskā uzklausīšana 23. oktobrī. Septembrī mēs uh, publicējām vadlīnijas banku uzraudzībai, lai darītu zinām galvenos elementus šajā SSM modelī, Izveidojam to tādu, lai apvienotu labākās prakses, harmonizētu nacionālo eh, praksi un eh, nodrošinātu konsekvenci. Šo daudzpusējo eh, darbu labi atspoguļo tas, ka mēs sadarbojamies kopīgās komandās, apvienojot no dažādām ECB struktūra vienībām nepieciešamos speciālistus lai tiktu galā ar liela apjoma sagatavošanas darbiem un nākamajiem institucionālajiem uzdevumiem. Mēs esam pieņēmuši darbā un mobilizējuši 900 cilvēkus un dažādiem ģenerāldirektorātiem no visdažādākajām ECB struktūra vienībām. Vēl ir vairāk eh, cilvēki pieņemti darbā. 21 tūkstoši pieteikumu bija iesniegts eh, kā atbildi uz izsludinātām vakancēm, pamatfunkc uzraudzības funkcijām un 3000 pieteikumu atbalsta funkcijām. Eh, daži no cilvēkiem, kas tika pieņemti darbā, tikko, eh, tad tie būs, kā jau minēju, 90 cilvēki. Un tālāk līdz Eh, novembra beigām mēs tiksim skaidrībā par to, vai ir nepieciešams papildus kādu pieņemt darbā. 2013. gadā, kad izstrādājām šo visaptarošo izvērtēšanas pasākumu un vienlaicīgi izveidojām uzraudzību struktūru, eh, vēl nebija pilnīgi skaidrs, vai mēs varēsim sasniegt šos mērķus. Līdz ar to mums jāsaka arī pal paldies simtiem darbinieku, profesionāļu un vadītāju ECB un arī nacionālajās kompetentajās iestādēs. No, nu, visi viņi ir mēnešiem ilgi strādājuši neatlaidīgi, lai SSM varētu sākt darbību kā plānot. Mēs esam gatavi uzņemties šos pienākumus un kā pamatot tiek sagaidīt, no nu, mums mēs būsim nepiekāpīgi, bet objektīvi atskaitīsimies, tātad būsim atbildīgi un neatkarīgi. Es tāpat vēlos no, atgādināt, ka mūsu uzraudzības mandāts ietver arī nepieciešamību atskaitīties. Tā to paredz arī starpiestāžu līgums ar parlamentu un Eiropadomi. Šis ir, ietvers ir viss tālajošākais, kāds pastāv starp neatkarīgu centrālu banku un uzraudzības jomā tieši. Tālāk divas būtiskas ziņas. Progress banku savienības izveidē ir pietiekami labs. Tikai pirms diviem gadiem Eiropas padome, Eiropadome izlēma veidot banku savienību, un tagad ECB ir gatava uzņemties banku uzraudzību un Un e, arī sagatavošanās darbs vienotajam noregulējuma mehānismam ir pavirzījies ievērojumu uz priekšu. Tas palīdzēs arī integrēt Eiropas finanšu tirgus labāk. Tomēr ir nav, otrs ziņai tāda, ka mēs nevaram atslābt mums ir nepieciešams pabeigt eh, rekapitalizāciju tajās bankās, kur ir eh, konstatēts kapitāla trūkums visaptarošās izvērtēšanas ietvaros. Otrakārt, dalību valstīm ir nepieciešams eh, nodrošināt nepieciešamo aizņemšanās spēju vieno, vienotajam noregulējumu fondam, lai fonds varētu atmaksāt aizdevumus nepieciešams arī konsekventu regulējumu nodrošināt, kas konsekventi tiek īstenots pateicoties Eiropas banku iestādes vienotai no vadlīniju grāmatai. Nu, mēs paļaujamies uz jums, kā līdzlikumdevējumiem, ja jūs spētu izveidot vienotu tirgu banku jomā. Paldies par uzmanību un eh, gaidu iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Priekšsarētais, paldies! Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms EPP eh, e vārdā Pedro Zalba. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, ka esat šeit šodien. Vairāk jautājumu, kas ietekmē gan mūs, gan arī iedzīvotājs, ir kredītiestādes. Daudzās valstīs, tā skaitā manā, Spānijā, daudzām maziem vidiem uzņēmēm un ģimenēm tas ir aktuāls jautājums. Jūs esat paveikusi labu darbu un e, turpmāk nodrošināsiet e, uzraudzību sistēmiskām bankām. Vai tas nozīmēs, ka būs pieejami vairāk kredīti tādās valstīs kā Spānija maziem uzņēmēm? E, Spānija bija viena no tām, kas tur radīja labus rezultātus stresa testos. Otrakārt, ja mēs ņemam vērā tās prasības, stresa testu piemērošanai. Tad stresa testu rezultāti būtu uzrādījuši lielas atšķirības no tiem, kas faktiski tika konstatēti. Thank you for your question. I... Paldies par jūsu jautājumu. Es uzskatu, ka caurskatāmības, kur nodrošina visaptarošais Izvērtējums palīdzēs investoriem darīt pieejamu finansējumu, kapitālu, kas ir nepieciešama bankām atsevišķām, un mēs varam nodrošināt šo informāciju. Tagad investori labi zina, kas ir banku bilancē, varēs nodrošināt nepieciešamo kapitālu, ļaujot bankām darīt to darbu, ko viņi dara, finansēt ekonomiku, tīpaši MVU, kas ir eh, vairāk atkarīgi no bankām. Tas bija kā priekšnosacījums eh, tam, ka mēs varam atsākt finansēt ekonomiku, un uzraugi, manuprāt, šai aspektā ir padarījuši savu darbu, bet mēs jau neesam vienīgie spēlētāji šajā spēlē, respektīvi finansēt eh, ekonomiku. Protams, ka tas ir jāuzlabo cik vien iespējams, lai nodrošinātu uh, ka tas tik tiešām arī notiek. Visiem dalībniekiem ir sava loma jāspēlē. Kas attiecas uz atšķirīgiem rezultātiem visaptrošajā izvērtējumā dažādām valstīm, es teiktu, ka šis pasākums nav par valstīm, bet par atsevišķām bankām. Ir vairākas atsevišķas bankas, kur ir trūkumi, viņiem tie ir jārisina ir, protams, saistība zināma arī ar attiecīgās valsts ekonomiku. Ja tur tā situācija valsts ekonomikai tā delikāta, tad arī banka situācija, protams, ir sarežģītāka. Tur ir savu saiknes starp abiem elementiem. Bet pamatā šis ir pasākums, eh, kas vērts uz individuālām bankām. Un stresa testi ir paredzēti, lai pārliecinātos, ka bankas ir spējīgas uh, izturēt iespējamo ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Priekšsēdētājs paldies, sociāldemokrāti vārdā Renato Soro. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. L'Italia tra i paesi maggiormente coinvolti. Itālija ir viena no valstīm, kas ir ļoti iesaistītas stresa testu rezultātos svarīgas institūcijas, tāds kā Montedisiena, Paskedisiena, ir gatava pārdot savus kapitālu pavisam eh, drīz pēc paziņojuma. Itāļiem līdz ar to ir jāsaprot, kas ir šie stresa testi un arī Viņiem ir jāuzticas uh, objektivitātei un spējai, ka šie testi arī sniegs uh, priekšstatu par katras bankas uh, izturību un stāvokli. Daži arī ekonomisti uzdod šos jautājumus, gribētu dzirdēt arī atbildes, kādā veidā šie stres testi neņem vērā arī citus riska faktorus. Uh, kas nav tikai saistīta ar naudas aizdošanu uzņēmumiem reālai ekonomikā, bet arī portfeļa riski, piemēram, mēs šie uh, aktīvu briedumu neatbilstība, arī uh, procentu likmes, kas ir saistītas ar uh, šīm um, ilgtermiņa uh, Uh, vērtspapīriem, un arī šie atvasinātie līgumi, atvasināt, tie ir nesaprotami, jo dažkārt tie ir milzīgi, un tas pats arī attiecas uz Jēnas bankas uh, bankrutēju. Tas nav saistīts ar naudas aizdošanu, bet ar savas, uh, savu finanšu pārvaldību, un vēl viena lieta, ko Itāļu sabiedrība nesaprot, ir sek ir šis jautājums, ņemot vērā arī banku ma, mantojuma situācija, tad uh, banka saņēma 5 miljārdus uh, eiro atbalstu no valstīm, kur pretī Vācijā tie bija vairāk nekā 200 miljārdi, tātad vairāk nekā 40 reizes. Varbūt tas ir jāņem vērā, varbūt to ir arī jāatmaksā šīs subsīdijas, lai neapdraudētu arī banku sistēmu. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Arī šajā gadījumā es uzskatu vairāk runa par valstīm, nevis par atsevišķiem valstīm, taču tomēr mēģināšu atbildēt jūs jautājumu. Jūs minējāt Montepaski banku, es varu atsaukties uz Banka d'Italijā uh, tiesas, uh, lietas tiesas uh, spriedumu ar kur tiesa nāca klajā pagājušajā nedēļā. Tur bija runa par to, ka banka bija nepietiekuši pārvaldīta pagātnē. Arī ekonomiskai situācijai bija liela nozīme šīs bankas un Itālijas valsts bankas situācijā. Var sacīt, ka mūsu īstenotā darbība ir bijusi godīga. Uh, attiecībā uz metodoloģiju mēs centāmies panākt maksimālu caurskatāmību. Stresa testu metodoloģija tika publicēta. Jā, tā ir, ka ir valstis, kurās ekonomiskā krīze ir bijusi dziļāk nekā citās, tas īpaši attiec uz Itāliju. Un tas arī atainojas šajos stresa testos. Runājot par risku, mēs pārbaudījām kredīt risku, arī uh, tirgošanās uh, risku. Mēs arī pārskatījām to, ko ž, uh, žargonā devējam ar īpašu vārdu, vārdsakot, uh, skatījām uh, tos nepārskatāmos modeļus un uh, bija jāveic zināmas korekcijas. Stresa teisti nevar pārskatīt visus riskus, tas vienkārši neiespējami, sevišķi tad, ja runa par lielajām banku grupām 19 valstīs, ja pieskaitām arī Lietuvu, kas tika iesaistīta šajā darbībā tie riski, kas netika ņemti vērā līdz šim, tiks ņemti vērā nākošajā uzraudzības eh, procesa eh, pārskatīšanā, to sauc par uh, Paila 2 prasībām, eh, arī likmju risks, ko minējāt, tas eh, tradicionāli tiek ņemts vērā uzraudzības procesa pārskatīšanā, tas tiks īstenots. Šis uzraudzības process tiks eh, ņems vērā visus secinājumus, ne tikai kvantitīvos, ne tikai trūkumu uh, novēršana, bet arī visas eh, mācības stundas, ko varējām gūt, eh, pateicoties šim salīdzinājumam, salīdzinājumu izvērtējumam. Un beigās tas viss būs nacionālo uzraugu pārziņā, jo mēs tikai rīt ķersimies klāt uzraucībai, un mēs bijām ļoti aizņemti ar šiem salīdzinošajiem izvērtējumiem, un tur mums liela atbalsts sniedz mūsu kolēģi nacionālajās uzraudzības iestādēs. Uh, Nav runa par to, ka visus riskus esam uzskatījuši, taču, eh, ja tos visus mēs izskatītu, tad salīdzinojumā, mm, izvērtējumā tas mums prasītu jau papīrs mēnešus. Un runājot par atbalstu, ja valstis um, apstiprina ieteikums, var eh, izmantot uh, Eh, diva veida kapitāla izvērtējumu. Un eh, līdz eh, stresa testa beigām ir jāturpina strādāt tādā pašā virzienā kā līdz tam. Un bilance nozīmē savu plānu īstenošanu skaidrs, ka viss eh, pret visiem attieksme bija godīga ar vispār zināmu metodoloģiju. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Ar lielu interesi sekosim, kā attīstās eh, notikumi. Staņas Lauciks no Eiropas konservatīviem reformistiem. Pani Przewodnicząca, podczas plany kapitałowe. Priekšsēdētājs kundze Kapitāla plāni attiecas uz tām bankām, kur, kurām ir izrādījusies ļoti liela ietekme. Jūs sacījāt, ka būs papildus pasākumu arī tie, kuriem nav trūkumu. Tas saistīts ar eh, korekcijām, kur ir eh, konstatēts kļūdas vai eh, elementus, kur priekšraksti nav pietiekami precīzi izpildīti. Vai jūs varat pateikt, kādi konkrēti būs šie papildus pasākumi attiecībā uz šo pasākumu kopumu? Vai jūs nesaredzat eh, draudus šajā priekšlikumā nodalot investīciju banku darbību no privātu banku darbības? Vai tas neradīs kapitāla trūkumu sabiedrībai, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem? Vai tas jūsuprāt nav papildus ierobežojums neatkarīgo banku uh, autonomijai. Paldies! Regarding the, the, the capital... Runājot par kapitāla plāniem, tas attiecas uz trūkumu novēršanu, taču nodien nu, mēs esam uh, iegūšu kvantitīvo kvalitatīvo informāciju par bankām, un mēs izmantosim šo informāciju, kā jau jūs minējāt. Mums ir īpaši noteikumi specifiski vai mm, kolektīvi attiecībā uz eh, kapitāla izvērtējumu un tad vēl arī grāmatvedības e, prasības. Mēs tiksimies ar banku pārstāvjiem, lai nodrošinātu to, ka tiek izmantot vienādi grāmatvedības e, faktori. Tad ir arī um, e, riski. Um, kuri neietekmē um, sekmes, uh, nav uzskatām par grāmatvedības sastāvdaļu. Tātad mēs nodrošināsim, ka īsten vispārēji noteikumi uh, tieks iekļaut šajos uh, datos. Un tad ir arī kvalitatīva informācija, ar ko rēķināmies, piemēram, procedūras, procesa attiecībā uz uh, konkrētām bankām, spēja sniegt informāciju, ko pieprasa uzraudzības eh, iestādes. Ja tad arī tas jāņem vērā. Visi šie elementi tiks izmantoti. Runājot par eh, aktivitāšu nodalījums, banku struktūrālo reformu. Jūs esat iepazinies ar Eiropas centrālās bankas ieskatu par šo jautājumu. Mēs atbalstām Eiropas komisijas priekšlikums ar zināmām niansēm. Piemēram, mēs uzskatām tieši to, ko jūs minējāt, ka tirgus veidošanas darbības, kas eh, atbalsta ekonomiku, ir jāaizsargā. Uh, Iespējams, ka tam jāpaliek uh, um, mazumtirzniecības jomā bankām, kā tas ir paredzēts Francijas un Vācijas tiesību aktos un arī citās valstīs. Tas ir svarīgākais punkts, proti nodrošināt, ka tirgus veidošana tiek aizsargāta. Un mēs arī uzskatām, ka ar Vāciju izveidot vienoto Eiropas ietvaru nevis atšķirīgos nacionālos tiesību aktus. Uh, kas, protams, nenodrošina vienāds noteikums um, Eiropas bankām. Paldies! Paldies! Mihāls Torres, Alve grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētē. Jūs runājat par to, ka šeit nav runa par atsevišķām valstīm stresa testos, bet gan par atsevišķām bankām. Tāpat laikā Stresa testa rezultāti uzrāda, ka atsevišķās valstīs ir augstāks to banku skaits, kurām vēl daudz kas ir jādara, piemēram, jāpalielina pašu kapitāls vai ir jāveic konsolidācija ir novērotāji, kas saka, ka šis konsolidācija process bankās var novērst pie kredītīs sniegšanas samazinājumu no kura ciestu visvairāk tieši MVU. Vai jūs piekrītat šādām bažām? Un vai varbūt jūs esat domājuši par to, kā izvairīties no šādas eh, nevēlama kreditēšanas eh, samazinājuma vai kāds pasākums pasākt eh, pret to, tā, jo tas kavēs reāla ekonomikas atvestošanas procesu. Un otrs jautājums. Sistēmiskie riski Vai tiem bija uh, stresa testos arī kāda īpaša loma? Tas bija um, orientēts uz mikroprocesiem, bet vai tas ņēma vērā arī ietekmi, piemēram, tā saucamo otrās kārtas efektu, ko varētu uh, izraisīt pasākumi globālā ekonomikas uh, mērogā? Excuse me the, if we consider the, the... Ja ņemam vērā valsts elementu, kas atainojas salīdzinošajā izvērtējumā, tad eh, nepārprotami lielāks spiediens ir tajās valstīs, eh, kur ekonomiskā situācija nebija īpaši labvēlība. Zināmā mērā rezultāti uh, ir atkarīgi no tā brīža, uh, kurā ir novērojama banku atveseļošanās uh, vieš cerības, tas, ka, piemēram, Grieķijas bankas izmantojot savu dinamisko mm, bilanci, ņemot vērā komisijas apstiprinātos plānus, Mm, gandrīz vai nemaz nav iztrūkumi. Protams, jā, mēs skatītu situāciju plānu īstenošanu sākumā, piemēram, tā kā tas notika Kiprā, tad e, pastāv lielāka iespēja, ka ir nepieciešama li, lielāku uzlabojumu negatīvais scenārija. Tātad tam ir nozīme. Tas ir pamatelements, ja vēlamies analizēt konkrēto situāciju katrā valstī, taču tā kā es neesmu pati uzraudzi, tad man vairāk patīk šī analīze katrai bankai atsevišķi. Runājot par kredītu pieejamību maziem un vidiem uzņēmumiem. Es domāju, ka salīdzinošais izvērtojums bija priekšnoteikums, lai bankas varētu īstenot savu darbu, proti finansiet, finansēt ekonomikas aukot no MVU. Es uzskatu, ka pat laban visumā tā arī notiek. Citi elementi arī tika ņemti vērā. Piemēram, bija noteikumi Eh, vēl pirms izvērtējuma, eh, kur eh, tika izvērtēti aktīvi vēl pirms krīzes. Tātad bilances iztīrīšana ir ļoti svarīga un bankas sniedz kredītu, ja ekonomiskā situācija to pieprasa, ja ir uzņēmēji, kas vēlas ieguldīt. Tāds ir mans pamat izvērtējums. Mēs esam paveikuši savu darbu, taču arī citām iesaistītajām pusēm ir sava daļa darāmā, lai nodrošinātu, ka šie rezultāti ir uzskatām par jauno izējas punktu e- ekonomiku uzplaukumam. Tās ir priekšnoteikums, bet ir arī citi noteikumi, kas jāizpildi, runājot par sistēmiskiem riskiem. Kad mēs īstenojam tik plašu darbību, kā salīdzinošais izvērtējums, sistēmiskā dimensija ļoti svarīga, jo šīs 130 bankas ir vislielākās, vissistēmiskākās Eirozonā. Līdz ar to es neuzskatu, ka ir kāda pretruna starp finanšu stabilitāti, kas attiec uz sistēmiskajiem riskiem, uh, un mikropreventīvajiem pasākumiem, kas uh, atainojas uh, salīdzinošajā izvērtējumā. Šie elementi dodas vienā tā pašā rīzdienā. Paldies! Tagad gojvādām arī esam apies. Obrigada. Um, eu vou voltar também mais uma vez a uma questão. Paldies, es arī vēlētos vēlreiz runāt par uh, nacionālu jautājumu. Es tiešām atvainojos to, ka man pie tā jāatgriežas, bet stres testi tika veikti vienā Portugāles bankā un tā nav izturējuši šo testu. Un bankas pārstāvji teica, ka viņiem nekas nav jādara, viņiem nekas nav vajadzīgs, viņiem nav ne vajadzīgs ne papildus kapitāls, ne kādas izmaiņas. Un problēma ir bijusi vienkārši tāda, ka nepareizajā datumā tik veikt stress dā, testi. Un kāds ir jūs viedoklis par šo? Vēl viens jautājums par vienu citu Portugāļu banku. Zinu, ka būs, jūs noteikti sekojiet uh, šai, šim jautājumam Taču jums vajadzētu norādīt, kādi risinājumi tiek meklēti tad, kad kāda banka nestrādā atbilstīgi. Tātad Portugāles banka, kas tika atzīta par neatbilstīgu, kur nestrādā viss labi, bet uh, Tur īpaši nekas netika risināts, ko jūs par to domājat, jo ņemot vērā arī kopienas tiesību aktus, ir tik daudz likumdošanas uh, aktu, regulu un tā tālāk, bet es neatrodu neko tādu, kas eh, ļautu reaģēt uz šādu situāciju, jo uzraudzības gadījumā ir jārunā arī par risinājumiem. Es vēlreiz atvainojos, ka es runāju par ļoti portugālisku jautājumu, taču es domāju, ka tas ir aktuāls arī citām valstīm. Indeed, this is a uh, very uh, national uh, questions. Jā, tiešām jautājums ir ļoti nacionāls. Mēs neesam šo, nebijām šo banku uzraudzītāji tad, kad uh, problēmas parādījās. Līdz ar to šo banku pārbaudu notika atbilstīgi Portugāles likumdošanai, līdz ar to būs nepieciešama vēl papildus mēneši. Pirms uh, mēs uh, arī piemērojam šo rezolūcijas mehānismu direktīvu. Uh, Man īsti nekas daudz te nav sakāms par to, kas notika Portugālē. Tas notika atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem, tie ir Eiropas noteikumi, vismaz pašlaik. Un tas ir viss, ko var pateikt. bija īpašais izgadījums ar krāpniecību un tur vienmēr grūti izvērtēt visās detaļās. Es nevaru neko daudz vairāk pateikt par otru uh, banku, arī par visaptvarošo izvērtēju. Viņiem arī bija aiziet tieši tā pašā procedūrai cauri, tik piemērot tāpat uh, procedūra, mehānisms, ja ir kapitāla trūkums, tas ir jāatrisina, varbūt ar privāto kapitāla starpniecību. Uh, tas nav iespējams, tad eh, ir problēma ar eh, to, ka tiks pieliks punkts arī valsts atbalstam. Un te ir jāievēro arī valsts atbalsta noteikumi, sākot ar 15. gadu tiks īstenots īstenošanas direktīva pirms pilnībā 16. gadā tiks pieņemts atbilstīgais tiesība akts. Nu. Paldies! Un tagad zaļo vārdā Gīgolt lūdzu. Puss. Welcome back, uh, Madam Nu. Laipni lūgt atpakaļ pie mums no Igundze. Diskusijas par to, ka ECB nodarbosies ar banku uzraudzību. Uh, šīs lēmums bija visai strīdīgs, ja no paša sākuma radīja daudz jautājumus. Mēs izvēlamies šo pieejumu kopā ar padomu, ņemot vērā arī juridisko situāciju, ko nosaka līgumi. Uh, Taču šis nodēls princips starp fiskālo mm, politiku un monetāro politiku bija mūsu uh, vadmotīvs. Regulā tiek pateikts ļoti skaidri, ka tas ir jādara, cik uh, tā vien tas ir iespējams. Gribētu dzirdēt no jums. Vai kādi piemēri, kur ECB uh, vadošā padome pārņēma lēmumus, mainīja lēmumus. Uh, kurus pieņēma uzraudzītāja valde. Vai jūs varētu ne konkrēts piemērs, kā tas notika, kāda ir jūsu pieredze šajā jomā? Vēl viens jautājums tajā pat virzienā. Līgums jums liedz skatīt, pats, kad jautājums, kas ir saistīti ar apdrošināšanu, taču lielākās banku grupas uh, ir patiesībā konglomerāti. Kā jūs uh, nodarboties ar pāraudzību tieši apdrošināšanas un banku konglomerātos? Kā jūs to nodalāt? Paldies! Atbilde. Par uh, šo nodalīšanas principu. Tagad uh, mēs esam uh, pieņēmuši un īstenojuši lēmumu, vadošā valde arī pieņems lēmumu, tad, tad inform, piekļuvi informācijai, tad arī sadarbība vai sadarbības trūkums ar dažādiem ECB daļām, tad, tad ir pieņems lēmums par šo nodalīšanu. Pār uzraudzības valdes uzdevumiem. Jā, sākumā bija diskusijas, vai šis darbs ir sagatavošanas darbs, vai arī tie jau ir pāraudzības lēmumi. Vairāki juristi ļoti uzmanīgi analizē tekstu, Jāteic, ka viedokļi dalījās. Gandrīz 50-50 bija tātad tie, kuri teica, ka tātad tā ir tikai pāraudzīja, bet citi uzskatīja, ka tas ir sagatavošanās darbs, līdz ar to jāievēro arī parastā procedūra un eh, pārvaldības valde pieņem gala lēmumu un par to arī tika lēmts, ka visaptvarošais izvērtējums ir sagatavošanas darbs un eh, beigās eh, ar uzraudzības valdi tik noturēts konsultācijas, bet pārvaldības šī valde pieņēma gala lēmumu atbilstīgi ierastā procedūrai. Līdz ar to metodoloģija arī ļoti labi atbilda šim nodalījumam, bet nu skaidrs, ka procedūras beigās atsevišķi lēmumi par eh, visaptvarošai izvērtēm rezultātiem jāieņa, jāpieņem šajā procedūrā bez iebildēm, tā tas arī bija. Bet vai jūs piekrītat eh, arī pārvaldes pārdomes uh, intervencēm, vai jūs skatāt, ka viņi varbūt pārāk iejaucas? Jūs no uzraudzības puses varbūt uzskatāt, ka viņi pārāk iejaucas. Atbilde man nekāda īpaša problēma ar šo nav, nē. Tālāk par konglomerātiem. Mēs strādājam ar kolēģiem Eiropā ļoti cieši Mēs esam nacionālās iestāžu pozīcijā. Es arī strādāju nacionālajā iestādē līdz 2010. gadam, biju banku uzraudzītāja. Strādāju ar bankām, kurām bija ļoti uh, at, mm, spēcīgas aktivitātes apdrošināšanas jomā, strādājam ar kolēģiem, kas nodarbojas ar pāraudzību, un tas tā arī notiek tagad. Eiropas līmenī Mēs apvienojām banku uzraudzību, apdrošināšanas uzraudzību Francijā, sadarbību tas tuvināja, bet uh, patiesībā tas pēc būtības ne, uzraudzībā neko nemaina. Eiropas līmenī mēs arī gribam ciešu šo sadarbību ar visām iesaistītām pusēm. Pielījus pirmajā sanāksmē Frankfurtē, lai varētu uzsākt šo darbu ar apdrošināšanas uzraudzītājiem, un es zinu, ka process notiek ļoti labi. Paldies! Eh, FDD vārdā Marko Dzārnī. Liels paldies priekšsēdētāji no savas puses. Es vēlētos brīdī pakavēties pie kolēģis Soru jautājumu par metodoloģiju, kas tiek izmantota šo analīžu veikšanai, jo, cik zinu, ECB analīzes arī uh, atklāja trūkumus un arī par ārkārtīgi eh, lielām problēmām, kas attiec uz banku budžetiem. Vai jūsuprāt šī izmantotā metodoloģija, izm šis WEA eh, kā eh, mērvienības instruments. Vai jūsuprāt šī metoloģija ir, ir efektīva, atbilstīga? Uh, Tad mēs identificējam risku, risks, kas ir budžetos, ir kredīta risks, taču aizmirsām pilnībā Um, tātad to bumbu, uz kuras sēž ne tikai Eiropas bankas, bet arī citas bankas visā pasaulē, proti atvasināti instrumenti. Atvasināti instrumenti, kas ir ļoti grūti izvērtējami, jo ir ļoti neskaidri līgumi, tos ir grūti apzināt, jo tie nav caurskatīgi strukturēti. Es domāju, ka ir nepieciešams veikt padziļinātu Eiropas riska analīzi un jāanalizē tieši šie atvasināti instrumenti. Piemēram, jūs uzskatāt, ka riskantāka ir banka, tikai nu viens piemērs eh, - Itāļu banka, Intesa San Paolo banka, kas savā budžetā aktīvos kur ir lielākās aktivitātes, tad ir aizdevumi uzņēmumiem, vai Deutsche Bank, piemēram, kur eh, budžetā ir miljārdu eiro atvesinātie instrumenti un riska darījumi apmēram 70 5 tūkstoši miljārdu eiro apmērā. Protams, tas ir, tās ir aplēses, jo skaidri skaitļi nav zināmi. Jūsuprāt, kura no šīm abām bankām ir riskantāka? Uh, tad arī ņemot vērā valstu iejaukšanos atbalstu krīzes laikā, proti Vācija, piemēram, palīdzēja savām Vācijas bankām krīzes laikā, iztērēja 80 miljārdus eiro laikā no 8. līdz 12. gadam, lai, jo Vācijas bankās bija ļoti daudz atvesināto instrumentai pret laiku Tajā pat laikā Itālijas valdībā vajadzēja rekapitalizēt 8 miljārdu eiro apmērā savas bankas, tātad daudz mazāks skaitlis, un šeit ir tiešām konkrēta problēma, kas ir saistīta ar atvesinātiem instrumentiem, nevis ar aizdevumiem uzņēmumiem. Vēl viens jautājums. ECB uh, signāls, kāds tiek sniegts uh, tiecībā šīm riska analīzē. No vienas puses ECB vēlas. Uh, mudināt privātās bankas sniegt aizdevumus maziem vidiem uzņēmumiem. Un ar šo stresa testa analīzi un uh, aktīvu kvalitātes izvērtējumu sniedz pret, pretēju signālu. Tātad soda bankas par to, ka tika veikta aizdevuma MVU. Ko jūs domājat par šo nekonsekvenci, ko šeit saredzu? Paldies. Well, uh, I think, uh, Atbildi. Es domāju, ka riska, ka riska kvalitātes aktīvu metodoloģija ir korekta. Vienīgā lieta mums ir jānodrošina, lai bankas, kuras izmanto šos modeļus, lai modelis tiek piemērots atbilstīgi un piesardzīgi. Bija iespējams īstermiņā risināt šos jautājumus, jo īstermiņā mums bija jāveic šis visaptverošais izvērtējums, bet tā noteikti ir prioritāte 2015. gadam. Mēs pārskatīsim, pārvalidēsim šos modeļus, kurus uh, izmanto bankas, lai šie modeļi arī sniedz ļoti tātad šos piesardzīgos riska kvalitātes aktīvus un lai tas būtu konsekventi veikts 18, pavisam drīz 19 valstīs. Es nedomāju, ka atvasinātie instrumenti būtu daudz riskantākie nekā tradicionāli darījumi. Uh, Bankas ir eh, daudz zaudējušas atvasinātajā instrumentu jomā, bet eh, daudz vairāk bankas zaudējušas arī jo, eh, nu, ļoti slikta riska izvērtējuma rezultātā. Tradicionāli atvasināti riski jāizvērtē, protams, atbilstīgi, jāpārvalda. Uh, un arī jāmazina to negatīvā ietekme, ka tas ir nepieciešams, un tas arī to, ir tas, ko mēs vēlamies šeit un cenšamies izvērtēt. Tas ir arī atspūgļots visaptverošajā izvērtējumā, jo viss um, nepārskatāmākais uh, risks, uh, šis level 3 risks, ir ļoti kompleks, tur nav eh, fiksēta tirgus cena, tiek izmantoti dažādi vērtību modeļi, esam to arī pārskatījuši, izvērtējuši. Es domāju, ka tagad mēs varam būt diezgan droši ar izvērtējumu rezultātiem. Tajā pat laikā ja tiek paredzēti kādi aizliegumi ar visrisku riskantāko instrumentu vai produktu tirdzniecību, struktūrāla pasākuma, tā tālāk tā nav nekāda problēma. Mēs noteikti ieviesīsim uh, to, kas būs regulā. Bet mēs negribam šeit bremzēt ne MVU, ne lielos kooperatīvos uzņēmumus, kas visaktīvāk izmanto arī šis atvasinātos instruments. Viņi sagaida, ka banks viņiem palīdzēs šo instrumentu izmantošanā. Nu, tas ir, protams, tā mūsu robeža nodrošināt, lai būtu pieejami instrumenti arī tirgu. Bet nesmanot. Priekšsētājs kundze, labdien! Jūs vienmēr esat strādājusi banku regulējuma jomā, lai eh, rīt banku efektivitāti, bet jūs neparedzējāt 8. gada banku krīzi. Patiesi stres testi norāda uz to, ka 27 no 130 bankiem nav pietiekami pašu fondu, un tas ir ārkārtīgi liels skaits, norāda uz privāto banku vājumu. Mēs redzam, ka šo privāto banku stres testi ir kļūdaini. Mēs redzam, ka stres testi balstās uz nedinamiskiem uh, scenāriem. Un te tad ir. Jā, samazinot valstu ekonomisku izaugsmu un negustamo īpašumu, krīzes un citas krīzes. Tad, tad, un tad tiek izskatīti riski atsevišķi, kā tie nebūtu saistīti savā starpā. Un arī vēl suverēnais valsts parāds šeit netiek ņemts vērā jautājums, vai jūsu prāt šie scenāriji nav pārāk optimistiski, ņemot vērā to, ka šie riski palielinās. Vai nedomājiet, ka tas radīs tādu ķēdes reakciju? Vai jūs nedomājat, ka stres testu mērķiem arī mērķi arī ir, ir bremzēt godīgu banku darbu? Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka uzraudzības uh, me, uh, metodas noved pie Uh, bankrota vissanākās bankas, kāda bija Montepaski Itālijā. Tad arī, jo tirgus banka sasniedz apmērinošas uh, tirgus rādītājs, jo viņa galvenais mērķis nav sniegt aizdevumus uzņēmumiem, bet spekulēt tirgu ar, uh, ar bankas uzraudzītāju apliecinātām vērtībām. Regardons, euh, en ce qui concerne les, les, les scénarios. Euh... Atbilde. Runājot par risku, kur tiek kombinēti visi jūs minētie elementi, par, risk, par kredīt kvalitātes risku samazināšanu, jo īpaši valstīs, kur reformas nav īstenotas, dažos gadījumos arī banku pārvaldība nav atbilstīga. Šie riski bieži vien kombinēti, kā jau es teicu, nē, šīs scenārija mērķis nav tieši identificēt šo sistemisko risku. Šai scenārijos mēs runājam par iespējamākiem riskiem un kuri uh, visvairāk varētu arī nodarīt kaitējumu Eiropas bankām. Tie nav mani scenāriji, tie scenāriji, kurus definēja sistē, Eirozonas sistēmiskā riska padomis, kur ne tikai tiek skaitīts Eirozonas bankas, bet arī visas Eiropas bankas. SSM nav tad uh, balsts tiesīgs uh, loceklis, bet uh, tad piedalās bez balsošanas tiesībām. Uh, Vai noguldījumu bankām tas situācija sarežģītāk nekā tirgus bankām? Nē, es tā nedomāju. Es domāju, cits starpā, ka jūs minētās bankas arī radīs, atradīs nepieciešamo finansējumu no saviem akcionāriem, lai varētu turpināt darbu. Tas, kas notika pagājušajā nedēļā Itālijā, uh, jo arī ties pieņēma tur lēmumu par attiecīgās bankas rīcību pagātnē un tieši jūsu nosodītā aktivitāte par neatbilstīgu pārvaldību atvasinātiem produktiem arī tik minēt un citēju tātad Itālijas valdību, šie bija galvenie iemesli, ja mēs runājam par klasiskākām bankām un kredīt tiem, kas tiek dotiem jau, e es domāju, ka svarīgi var atgūties. Paldies. EDP vārdā Brents Heislunds. E, thank you, President. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos uh, sveikt atkal mums komitejā Noiskundze. Pirmais jautājums viņai. Jūs sacījāt, ka bankas kas minētas to banku sarakstā, kurām trūks kapitāls, ir līdz 9. novembrim jāinformē SSM par saviem plāniem, kā atrisinās savas problēmas. Kādus komentārus SSM veiks par šiem plāniem? Skaidrs, ka cilvēki vēlēsies eh, zināt arī no caurskatāmības viedokļa, kas būs iekļauts šajos plānos un kāds komentārs jūs plānojat par tiem izteikt. Otrakārt, vēlos uzdot divus iekšzemes jautājumus varbūt. Īrijai ir bijis vairāk stresa testu savā banka nozarē nekā jebkurai citai valstī, tāpēc arī ir šāds jautājums. Piemēram, TSB viena no bankām tika minēta, ka viņiem trūkst kapitāla, neņemot vērā to, ka viņi ir eh, ieguvuši lielu kapitālu šī gada sešos mēnešos. Vai jūs uzskatāt, ka jums ir jāstrādā ar banku, lai censos atrisināt pagātnes jautājumus, mantotos jautājumus? piemēram, hipotekāro kredītu radītās problēmas bilancē, vai, un, vai ir paredzēts diskusijas ar ECB, kā bankām atrisināt šos mantotos problēmu jautājumus īsā un vidē termiņā. Un man interesē, kāds ir diskusijas starp jūsu padomu un ECB par to, kā šīs problēmas tiks risināts. Un noslēgumā jūs nesen uh, izteicāties ECB, īrijas e, centrālās bankas atbalsta par to, ka vismaz 20% e, pirmā iemaksa nepieciešama e, ņemot kredītu jaunu mājokļu iegādai. Jūs saprotat, ka tās valstis, kas izgājuši cauri ekonomiskai krīzei, uh, saskarās ar būtiskām problēmām, vai nebūtu jāņem vērā tas, ka ir nepieciešams eh, sniegt eh, atbalstu tiem, kur iegādājas savu pirmo mājokli, jo savādāk viņu ir nebūtu vairs tirgu. Atbilde. Jā, līdz 10. novembrim bankām jāiesniedz savu rekapitalizācijas plāni. Mēs tad dosim ziņu. Tur ir runa par kapitāla trūkumu Mēs līdz ar to sagaidām, ka kapitāls e, tiks piedāvāts, e, kas vismaz lielā mērā seks šo trūkumu. Tā kā, ja kapitāls netiks izdots, tad e, jāmeklē cits vienkāršs risinājums, katrā ziņā nesaržģīts risinājums. tam jābūt atbilstošam bankas eh, pelnītspējai. Konsekventi kapitāla iegāda ar augstu risku īsti eh, nav piemērots risinājums bankai, kas negūs lielu peļņu, lai risinātu kapitāla trūkumu jautājumu. Tomēr, ņemot vērā šo situāciju, mēs gaidām ko tad bankas mums prezentēs. Bet nu, tās tas pamatprincips ir, ja mēs sagaidām tādus risinājumus, kas padarīs banku drošāku un vairāk pelnošu, nevis mazāk pelnošu. Kas attiecas uz eh, pastāvīgo TSB, permanent TSB, es atvainojos, īrijas banku. Um, Jā, tur ir eh, viņa minēta to bankas sarakstā, kurai trūks kapitāls, bet es ceru, ka tas risinājums tiks atrasts. Es domāju, ka pašreizējā vadība dara visu iespējamo, lai rastu adekvātu risinājumu. Kas attiec uz hipotekārajiem kredītiem? Man jautāja, vai es atbalstu īrijas centrālās bankas paveiktos pasākumus, kas prasīja. Ja zinām līmeņa priekšnosacījumiem attiecībā uz uh, aizdevumu izsniegšanai. Es teicu, ka jā, es atbalstu. Es domāju, ka tās normālas prasības, jebkurā valstī, kur tiek izsniegti hipotekāri kredīti, Tas, manuprāt, ir netik sāpīgi aizņēmējam nespēt nekavējoties iegādāties nekustamo īpašumu dzīvokli vai māju, nekā būt spējīgam viņu iegādāties, bet nespēt pildīt tālāk saistības, kas ir cieši saistīts ar šī īpašuma iegādi. To mēs arī redzējām ASV kredītkrīzē. Cilvēki pēc šādām eh, nekustamā īpašuma iegādēm kļuva trūcīgāki vēl. Aizdevējiem ir jākļūst rūpīgākiem, lai neapdraudētu banku sistēmu, kas var radīt vēl lielās grūtības eh, tām aizsardzībām, kas nespēja pildīt saistības. Paldies! Jākops von Faicekers, sociāldemokrāta. Madam Nui, jūs tikko veicāt brīnišķīgu pasākumu, bet pēc eh, tā pabeigšanas vēlos uzzināt mazliet vairāk par to, vai mēs tiešām ar šo pasākumu panācam to, ko vēlējamies. Pavisam nesen šī komiteja sagatavoja eh, nelielu tabulu par eh, kapitāla piesaistīšanas mazināšanu eh, salīdzinot ASV un Eiropas Savienību. Viens no pārsteidzošiem konstatējumiem bija, ka pirms krīzes bija eh, kredīta piesaistīšana bija ap 120% no IKP pirms krīzes. ASV tas ir samazājies par 40-50% no IKP. Uh, Eiropā tas ir aptuveni par pieciem punktiem eh, mazinājies procentpunktiem, ja es pareizi atceros. Un tagad pirmkārt jau šis eh, kopējais skaitlis, kas ir milzīgs un kas nemainīsies eh, ievērojami pēc jūsu veiktā pakalpo, pēc jūsu veiktās pārbaudas pieprasītās rekapitalizācijas. Bet Es nenolaišu, ka bijuši dažas problēmas arī šai pārbaudē, bet e, šī aizņemtā kapitāla mazināšanās nav notikusi īsti. Trīs jautājumi. Pirmais par deflācijas e, scenāriju. Starptautiskais valūtas fonds e, deflācijas iespējamību Eirozonā vērtē kā 30% iespējamību. Varbūt nākotnē līdzīgos pārbaudēs varētu arī bilances dzīvotspēju pārbaudīt. Un tas atcīmēts, ka ECB strādās pie tā, kad pārņems šo uzraudzības lomu. Otra lieta jau tik pieminēt daļēji. Um, pārlieku lielā paļaušanās uz riska modeļiem. Jūs jau noteikti arī apzināties, ka ir liela riski, ja paļaujamies uz eh, šiem modeļiem un izrādās, ka kļūdaini šie modeļi. Jūs minat, ka 17 no pārbaudītajām 130 bankām neizpildīja Bāzels 3 eh, kritēriju 3% apmērā, tā skaitā liela banka no manas valsts. Viens jautājums ir, ko jūs darīsiet ar modelēšanas eh, riska problēmu. Un varbūt mainīsiet šī piesaistītā kapitāla attiecību pret savu kapitālu kā prasību. Un Toirer kungs, mans kolēģis jau prasīja jautājumu, ko jūs darīsiet ar scenārijiem, e, kad saucamais fire sale scenārijs, kad tiek mēģināts tikt vaļā no visiem aktīviem. un vai nākamajās pārbaudēs tiks ņemts vērā līdzīgs iespējamais scenārija. Nu, šī ir eh, trīs jomas, kuras ļoti vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Atbilde. Paldies! Negatīvais scenārijs bija censies ietvert eh, reālākos draudus banku sistēmu stabilitātei to atlases brīdī, respektīvi šī gada sākumā. Uh, un 2013. gada beigās. Deflācijas scenārijs e, tajā brīdī netika uzskatīts par e, īpaši iespējamu. Tomēr negatīvais scenārijs atspoguļo zināmu negatīvu ietekmi uz inflācijas likmi Līdz ar to negatīvajā scenārijā vairākām valstīm, eh, kas iekļauts stresa testā, šīs eh, inflācijas likums kļūst negatīvs. Kāpēc netiek paredzēts eh, ilgstošs deflācijas scenārijs? Nu, tomēr tiek ievērots scenārijs, kur tiek ilgstoši izdarīts spiediens uz inflācijas līmeni. Tā kā nav gluži deflācijas scenārijs izskatīts, bet uh, situācija, kas ir pietiekami tūtai. Tālāk par likvidējiem asetiem ar riska pakāpi. 2015. gada sākumā mēs uh, pārskatīsim banku modeļus, kas tiek izmantot Eirozonā, lai pārliecinātos, ka riska svērtē, svērtā riska uh, aktīvi tiek arī pārbaudīti un to validācija notiek atbilstīgi. Šobrīd varam um, balsīties uz aktīvu kvalitātes pārskatīšanu, AQR. Mēs esam pārbaudījuši ļoti daudz aizņēmējus un esam eh, izstrādājuši projekcijas, lai izvērtētu attiecīgo portfeļu kvalitāti un aktīvu kvalitāti. Tā kā esam izdarījuši, cik vienu varam izdarīt, varbūt pat vairāk nekā no mums tika sagaidīt šajā pārbaudē. Kas attiecas uz šo fire sale scenāriju, varbūt, ka šāds scenārijs ir pagājis uz kādu laiku Tūlīt pēc krīzes bija šāds scenārijs reālāks, bet šobrīd tas, kas nav pārdots, ir, to ir grūti pārdot, to paturēs ar pietiekamām rezervēm līdz attiecīgi briedumam. Priekšsēdētājs, es aicināšu kolēģis pieturēties pie atvēlētā laika. Mums ir piecas minūtes Eh, jautājumam un atbildēm. Ja jūs vairāk kā trīs minūtes uzdodat jautājumu, tad ir grūti atbildēt. Mazūrkungs, paldies priekšsēdētāji. Kundze vēlos jūs apsveikt par paveikto darbu. Mans jautājums nebūs saistīts ar šī darba rezultātu, bet par globālo uzraudzības arhitektūru, ņemot vērā Gīgaudu kungu uzdoto jautājumu ir nepieciešama vienota banku uzraudzība. To parlaments saprat vēl pirms uh, padomas, ministru padomas eh, vēstules. Un tas bija tas mērķis, kāpēc ECB tika izveidot. Taču padome ar vienu ir vēlējusies samazināt finanšu un humānos līdzekļus uh, šai bankai līdz ar to ir izdomāta vienotā uzraudzība īstenot uh, ECB struktūru. Pastāv sistēmisko risku padome, un te jūs sakāt, ka jums nav teikšanas, kad uh, šī padome pieņem risku iespējamību, tad ir arī vienotais uzraudzības mehānisms, kur jūs pārvaldāt, un tā ir nacionālās varas iestāde. Vai šī organizācija nav nevērtīgi sarežģīta pārklājoties eh, arī dažādiem uzdevumiem, vai nebūtu labāk uh, rekrutēt attiecies, attiecīgā attiecīgās kvalitātes personālu, ņemot vērā uh, eh, augu ECB, un vai vienotais uzraudzības mehā, mehānisms neiekļauj ilgtermiņā risku, eh, ka varētu būt savu veidu konflikts ar Eiropas centrālo banku. Paldies! Deputāta kungs, paldies par jūsu jautājumu. Atklāt sakot, sistēmisko risku padomē, kas sagatavoja šo te risku izvērtējumu, mums ir savu teikšanu, taču Mēs uh, tomēr bijām diezgan piesardzīgi, tāpēc, ka vēlamies izvairīties no interešu konflikta, un tāpēc bijām diezgan pasīvi. Taču mēs esam šīs sistēmisko risku padomes locekļi, kā daudz citi, runājot par lomu sadalījumu starp uh, Eiropas eh, banku uzraudzības organizāciju un vienotās uzraudzības mehānismu. Eh, te pamats ir regula, tehniskie standarti, vienotājs, notei, vienotā noteikumu grāmata, single rulebook, un mēs pilnīgi to ievērojam vienotā uzraudzības mehānismu procedūrā, un sadarbība ir perfekta ar. Uh, ar banku iestādi. Lielākajām bankām Deutsche Bank, Sepender BNP, mēs esam paredzējuši līdz pat deviņām personām Eiropas centrālajā bankā, un pārējie uzraugi ir savukārt no nacionālajām uzraudzības iestādēm, tātad no konkrētās bankas valsts, bet arī e, pārauga no citām valstīm, kur šīm bankām ir e, filiālas sadarbība ir ļoti veiksmīga. Mēs visi vēlamies, lai notiktu tieši tā, jo šādi mēs varam apvienot nacionālo uzraugu ekspertīzi, kvalitāti un tad arī uh, Eiropas centrālas bankas uzraugu kvalitātes Un es uzskatu, ka zināma distancēšanās tikai palīdz, jo tā tiek nodrošināta neatkarība. Atklāts sakot, tas fakts, ka uzraugu alga neatbilst uh, banķiera algai, manā skatījumā ir tikai pašsaprotami, jo mēs neesam banķieri, vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Mums visiem ir iespējas, ka mēs sniedzam ieguldījumu kādā vēsturiski svarīgā procesā, un uh, no privātā sektora pārnākušās personas ir pat atteikušās no lielākas algas, ņemot vērā to, ka tās sniedz savu svarīgu vēsturisku ieguldījumu, vai mēs uz visiem laikiem varēsim viņus paturēt kā savu personālu, nezinu gan, bet tas ir liels ieguldījums. Paldies! Tas Fernandes Alvarez, SND grupa. Tālāk Fernandes Alvarez eh, no Sociāla demokrāta grupas. Gracias, presidente. Bienvenida. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināt, Naiskundze. Divi jautājumi. Pirmais saistībā ar stresa testu rezultātiem. Reikaps sacīja, ka tas, ka deflācija netika iekļauts scenārijos, padara šo ziņojumu netik uzticam, cik tas varētu būt. Vai jūsu padome organizēs stresa testus periodiski nākotnē? Varbūt varētu paredzēt arī realistiskāks scenārijs tajos. Tad, kad jūs nācat klajā ar paziņojumu un bija dažādas preses relīzes eh, par to, kā tas viss eh, notiks, uz patiesas Eiropas tirgus, harmonizēti noteikumi, lai radītu patiesi Eiropeiskas bankas, tas prasītu vairāk pakārtoto sistēmu pielāgošanu, kas līdz šim diezgan labi ir pildījuši savas funkcijas. Un, protams, ka tādā gadījumā būtu nepieciešams arī krīzes mazināšana. Mēs saprotam šo mērķi izveidot Eiropas banku, bet ķerties pie šī procesa eh, bez tā, ka funkcionējoša noregulējuma fonds ir. Un tāpat arī eh, depozītu apdrošināšanas sistēma tās mums varētu likt atkārtot dažas no kļūdām, kuras veicām ar eiro. Atbildē. Jā, tik tiešām deflācijas stresa tests netika veikts, respektīvi deflācijas scenārijas stresa testos netika iekļauts, bet vēlos uzsvērt, ka ir vairāki līdzīgi scenāriji, kur mēs bankām prasām rekapitalizāciju. Tā kā mums vajadzētu tā visaptarošāk skatīties uz šo situāciju. Kas attiec uz stresa testiem, ja to mēs plānojam arī turpmāk izmantot kā uzraudzības rīku, parasti paredzēts reizi gadā to darīt, bet tas nenozīmē, ka tā būs šīs milzīgais izvērtējums, kā ar aktīvu kvalitātes pārbaudi. Mums ir jādomā, ko īsti darīt. Pagaidām mēs to plānojam paši sev, izvērtējot paveikto un pēc tā rezultātiem tad izdarīsim secinājumus. Vai tā ir problēma? ja mums e, nav vēl īstenota direktīva par vienotā noregulējuma mehānismu, vienotā noregulējuma fonda izveidi. Protams, ka būtu labāk, ja tas viss vienlaikus notiktu. Tomēr, manuprāt, tas nav tik problemātiski. Mēs sagaidām, ka bankas būs spējīgas finansēt savas problēmas no privātiem līdzekļiem eh, lielā mērā, ja ne pilnībā. Un tad tā būs kā eh, izējā, lai eh, padomē nebūtu jāmeklē nacionālā līmeņa kāda publiskie līdzekļi glābšanai. Un, protams, ka balsoties uz eh, sanācijas un noregulējumu dir direktīvu. Tātad tas drīzāk ir tāda piesardzības dēļ rekapitalizācija. Kritēriji tik sarežģīti. Es pat nezinu, vai tur tāda situācija ir iespējama, lai pieprasītu šādu piesardzības uh, rekapitalizāciju. Tā ka, ja tas tā nav, tas nozīmē, ka bankai jāvēršas pie noregulējuma iestādes. 2015. gadā tās būs nacionālās noregulējuma iestādes, pēc tam tās būs Eiropas e, noregulējuma iestāde. Esmu pārliecināta, ka bankas spējas atrisināt e, savas problēmas no privātiem līdzekļiem un nebūs nepieciešama publiska līdzekļa. Priekšsarētais, paldies! Georgievs Krīcos tālāk, EPP. Thank you, Mr. President. Uh, I have a question. Paldies, priekšsarētāji. Man ir jautājums par Sadu bankam. Daudzi analīķi uh, sprieda par to, ka jau vairāk mēs cenšamies regulēt Jo vairāk mēs centamies, cenšamies regulēt banku sektoru, jo vairāk ir šī ēnu bankas, eh, nelegālās kredītu iestādes. Un tās eh, visas gūst peļņu uz tradicionālā kreditēšanas sektora rēķina. Vēlos dzirdēt jūsu ekspertas eh, viedokli. Mēs cenšamies mazināt sistēmiskos riskus, bet izdarot eh, šīs izvēles, mēs radām jaunus sistēmiskus riskus. Kā jūs varat atbildēt šādu jautājumu? Well, eh, indeed, the more eh, rigorous Protams, jo stingrāks regulējums ir banku sistēmai, jo atraktīvāk kļūst šī negad, nelikumīgā banku darbība dažu acīs. Tā kā mēs atbalstam Eiropas komisijas eh, priekšlikumus uzraudzīt eh, riskus eh, šajā ēnu bankas darbībā. Tas ir nepieciešams skatīt arī starptautiskā līmenī mums ir jāuzrauga uh, uh, notikuma attīstība šajā jomā. Tur ir arī kas tāds, ko mēs varam veikt, to arī Bāzels komiteja skaidroja, ka netieša ēnu banku uzraudzība caur faktisko banku uzraudzīšanu, piemēram, eh, hedge fondu, šie riska fondi, kas izmanto banku sektoru, lai saņemtu finansējumu, saņemtu banku pakalpojumus netiešā veidā cieši uzraugot to, ko dara bankas ar šīm ēnu bankām. Mēs varam saglabāt šo risku vismaz kontrolējamā līmenī. Tas arī ir ticis eh, darīts LTCM problēmā, krīzes sākumā. Un visdrīzāk eh, tādēļ, ka mēs uh, cieši uzraudzījām e, šo situāciju, tad ar risku fondiem mums nav bijuši tik liels problēmas. Paldies. Kostas Mavrīdis tālāk. Thank you, Chairman. Paldies. Madam Louis, it's nice to see you again. Madam Louis, prieks redzēt. Man ir trīs vēl tīs komentāri vai jūs varētu atkārtot to mazliet vairāk eh, papildināt jūsu komentāru par banku sistēmu Kiprā? Otrs. Tas, ko sacīja mans kolēģis Fernandes. Jautājums tāds. Intervijā, kas tika publicēta vakar, jums jautāja par, ba par skeletiem banku bilancē. Jūs atbildi pilnīgi skaidri. Nē. Tāpat laikā es konstatēju, ka vairākas bankas, kas ir izturējušas šo testu, dažas bankas eh, ir, hm, viņiem ir 40% aktīvu problēmas. Tad problemātisko kredītu apjoms veido 40%. Un pēdējais, ja es personīgi, ja es aizņemu šeit Briselē naudu Man 2% eh, prasīs. Ja es šo pašu kredītu prasītu Kiprā, man prasīs vismaz trīskāršu apmēru. Kur te ir problēma? Valsts, banka, kaut kāda arbitrāža problēma. Tas arī viss. Uh, Cyprus, in fact. Attiecībā uz Kipru Tik tiešām stresa testā negatīvais scenārijs sākās eh, balstoties uz 13. gada beigu scenāriju, kas jau pats par sevi bija tāds uh, liels pārbaudījums. Ko parasti veicot stresa testus, ir uh, virkne banku, kas saka, jā, Eh, šis nav labākais gads, eh, mums ir bijuši labāk gadi, bet nu, toreiz tā tiešām bija taisnība Kiprai. Kipras bankas uzrādīja dažus trūkumus, kas šobrīd tiek sekti vai jau ir sekti, eh, izdodot kapitālu. Tas, manuprāt, ir labi. Tādējādi tiek atjaunot uzticēšanās Un tas, manuprāt, ir uzlāda labus rezultāts, ka var piedalīties un izturēt šos stresa testus, eh, kur ir vienota metodika visām bankām. Kas attiecas uz jautājumu par skeletiem eh, banku bilancēs, respektīvi, vai ir slēptās lietas palikušas pēc aktīvu kvalitātes izvērtēšanas? Mēs jau nevērtējām absolūti visus riskus bankā, bet tos riskus, kurus mēs vērtējām, respektīvi kredītu risku, tirgus risku, mazāk caurskatāmiem aktīviem, kas tiek vērtēti balstoties uz modeļiem. Tur mēs veicām ļoti rūpīgu darbu un mani apmierina šie rezultāti Jā, ir riski, kas kā tāda netika pārbaudīta, ka tas nebija iespējams, piemēram, ju juridiskais risks e, atsevišķām bankām. Mēs šādus riskus nevērtējam. Un nesam uh, e, spējīgi to darīt. Kas attiecas uz uh, sliktajiem kredītiem? Jā, tik tiešām daudzās valstīs, eh, kur ir sarežģīta ekonomiskā situācija, tur ir diezgan eh, liels līmenis ar eh, sliktiem kredītiem, lai to sektu. Tur ir nepieciešams veikt liels rezerves uzkrājums. Līdz ar to es to nesaucu par skeletu viņa bilancē, tas ir zināms un ir attiecīgi sekts, tā kā to prasa aktīvu kvalitātes izvērtēšana. Tomēr ņemot to vērā, lai būtu pilnīga ilgspēja nodrošināta, bankām ir jāatjauno pelnītspēja, un tas arī ir eh, lielākais izaicinājums tuvākajiem mēnešiem un gadiem pats fakts, ka pastāv liela atšķirība prasītajās procentu likmēs par vienādu kredītu summu dažādās valstīs SSM zonā. Protams, ka ir kā izrietošās sekas no pašreizējās krīzes un monetāros politikas, kuru veica ECB. Tāpat arī uh, visaptarošās izvērtēšanas rezultāts, kas sniedz uh, investoriem ļoti detalizētu informāciju. Um, to noteikti vajadzētu izmantot, lai mazinātu šādu uh, aizdevuma procentu atšķirību, bet tas, protams, ir atkarīgs no reformām, kas tiek veiktas attiecīgajās valstīs, kur šāds reformas ir nepieciešams, no tā, cik sekmīgas ir noslēgts programmas un plāni, par kuriem panākt vienošanās. Varu prasīt no uzrauga tikai to, kas viņiem ir jādara, bet mēs jau neesam vienīgie, kas darbojās šādā pasākumā. Priekšsēdētājs Eva Paunova, EPG. Novī um, banking... kundze, banku sistēma manā valstī Bulgārija nav tikus skarta smagi no ekonomiskās finanšu krīzes, tiek uzskatīts, ka šī sistēma ir stabila, taču ceturtais lielākais aizdevējs Corp Bank ir izraisījis dziļāko krīzi, kas bijusi pēc 1990. gadā. Pavisam īsi pa, pastāstīšu par šo so situāciju, lai jautājums būtu skaidrs. Tad būtībā Bulgārijas Nacionālā va, uh, banka uz, uh, pieņēma lēmumu šo banku pakļaut bankrota procesu procedūrai un līdz ar to uh, noņēma visu tās atbildības, tā skaitā arī kredītu, uh, atbildību par kredītiem. Un komisija uh, sāk pārkāpumu procedūru pret Bulgāriju, tāpēc, ka tā nav pareizi transponējusi kredītu aizsardzības direktīvu. Un pēdējo trīs mēnešu laikā valsts, um, Pasaules bankas secinājums secina, eh, uh, nāca klajā ar informāciju, ka pār par diviem miljardiem, uh, diviem miljoniem eiro ir vēl nepieciešami un ir pārāk maza garantija aizdevumiem bijusi. Līdz ar to skaidrs, ka nav pietiekoši liela banku uzraudzība Bulgārijā. Un <clears throat> politiskie līderi un eksperti jau jūlijā pieņem lēmumu iekļauties vienotē uzraudzības mehānismā. Tika ziņos, ka ECB pārvaldības padome e, ieguva informāciju, lai e, uzraudzītu šī banku, taču pēc tam nebija nekādas informācijas. SSM e, eh, 3. un 4. ceturkšņa ziņojumi secināja, ka ir paredzēta sanāks, sanāksmes, lai, lai uzsāktu sadarbību. Es vēlos zināt, vai ECB pārzina situācija Bulgārijā, vai ir paredzēts, vai ir bijušas kāds divspēja sanāksmes, kā da, ir tagad uh, diskusiju situācija, vai ir paredzētas uh, Uh, likumdošanas izmaiņas, vai ECB ir paredzējuši sniegt atbalstu šādu izmaiņu īstenošanā? Un pēdējais jautājums, kāds iespējams ir risks ir tam, ka potenciāli Bulgārija varētu iekļauties SSM, ņemot vērā to, ka vēl visi banku savienības elementi nav īstenot? Paldies! Jā, mēs esam informēti par Bulgārijas banku sistēmas situāciju Runājot par, zinā, par iespēju mm, īstenot izņēmumu, ir vairāki uh, pasākumi, kā uh, valsts, kas ir ārpus eiro zonas, var iekļauties SSM. Un pieprasījumam jābūt iesniegtam uh, cent, Eiropas centrāla banka vismaz piecus mēnešus pirms uh, šī valsts ir paredzējis iekļauties vienotiem uzraudzības mehānismā. Cik man zināms, no Bulgārijas šādu pieprasījumu neesam saņēmuši. Jā, mēs esam gatavi sadarboties pat pirms uh, oficiāla pieprasījuma saņemšanas. Mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem no Bulgārijas kolēģi puses, <clears throat> ja viņi pieprasa šādu atbalstu. Man nav zināmi šādi pieprasījumi līdz šim, taču tas nenozīmē, ka tas nenorisinās varbūt ar citu kolēģu starpniecību. Mēs regulāri tiekamies um, Euba sanāksmē ar Bulgārijas kolēģiem un citā, um, citā sanāksmēs, bet pat labam šie kontakti ir neoficiāli. Paldies! Paldies! Pēdējais runātais analīzes doce. Paldies par jūsu komentāriem! Vēlos jums uzdot jautājumu, ar kādiem uh, izaicinājumiem jūs saskaraties, kad izvērtējat kvalitāti un uh, aktīvus. Un ir daži jautājumi, kam vēlos pievērsties. Pirmkārt, tas jau izskanēja. Um, aktīvu kvalitātes pārskats izvērtē tikai daļu no bankas darbības, un līdz ar to varbūt ir bijuši problemātiski aizņēmumi, taču tie netika izvērtēti šā pārskata ietveros. Otkārt, ideālā pasaulē Protams, būtu prātīgi, ja aktīvu kvalitātes pārskats būtu vispirms veikts un pēc tam tā rezultāti tiktu izmantot stresa testiem. Taču patiesībā šīs abas pārbaudas norisinājās līdztekus. Nu, tas nozīmē to, ka izturības, jeb stresa testi nevarēja izmantot aktīvu kvalitātes pārskata ietveros gūto informāciju. Es saprotu, ka ECB neļāva, pil, nevarēja pilnīgi uh, sniegt informāciju bankām par aktīvu kvalitātes pārskatiem, lai nepakļautu investoru interesu izmaiņa. Uh, ņemot vērā šos trīs aspektus aktīvu kvalitātes pārskats eh, ievērojami varēja ietekmēt eh, visu procesu. Vai jūs esat pārliecināti par to, ka jūs izmantotās metodas ļāva pilnvērtīgi izvērtēt situāciju? Es saprotu to, ko jūs teicāt par to, ka katru atsevišķo risku jūs nevarējāt izvērtēt. Vai jūs tomēr uzskatāt, ka šie pārskati bija pietiekoši visaptvaroši, kā pat labam bija vajadzīgs? Atbildi, jā, būtībā katrai bankai mēs esam izskatījuši tādu bilances īpatsvāru, kas ir gandrīz 60%, tas ir ievērojams rādītājs aktīvu kvalitātes pārskatos. Jūs pamatot sacījāt, ka labākā secībā būtu bijusi aktīva kvalitātes pārskatīšana un pēc tam tad izturības, jeb stresa testi, kas tad iestrādāt visus elementus, par kuriem jau informācija patiesībā. Uh, to izsanot bija grūti, bija jāiesaista ļoti gudri cilvēki, finanšu stabilitātes ģenerāla direktorātā, eh, Eiropas centrālajā bankā, lai izveidotu atbilstošo modeli. Taču mēs sākām no stresa testiem, izējot no lejas uz augšu, tātad pamatojas datiem, ko ieguvām no bankām. Tā mēs nodrošinām kvalitāti, nu, protams, tur daudz vēl ko pielikām klāt, Mm, pēc aktīvu kvalitātes pārskata īstenošanas. Un tad mēs eh, papildinām šo darbību ar secinājumiem no mūsu jau veiktās darbības. Mēs mainījām zināmas parametrus, lai zināmā mērā paredzētu zināmus uh, noteikums, kurus nebijām paredzējuši iepriekš izturības testiem. Tātad mēs uzskatām, ka esam paveikuši ļoti labi savu darbu šajā apvienotajā darbībā. Ja ņem vērā, ka zināmās bankās aktīvklātāts pārskatas sekas ir bijušas eh, ļoti nozīmīgas, nozīmīgākas nekā ietekmīgākas nekā citās, tad, protams, mums ir iespēja uh, tuvāko nedēļu laikā īstenot um, pārbaudas uz vietas, lai pārbaudītu šos 40%, kurus neesam pārskatījuši aktīvu kvalitātes pārskatu ietvaros. Tātad um, agrāk vai vēlāk mēs zināsim, kāda ir situācija. Taču tad mums nebūs jā, jāpēršas pie visām 131 bankām, bet tikai uh, pie tām bankām, kur ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi, kas ataino šīs aktīvotās pārskatietvaros. Tad uh, lielākie ieguldījumi vajadzīgi cilvēku resursos. Līdz ar to, atklāt sakot, esmu Mm, visnotaļ eh, gandarīt par mūsu labu paveikto darbu. Viegli tas nenāca, bija tāds brīdis, kad mēs runājam par šo apvienoto metodoloģiju, kad nebija optimistiski noskaņota par to, ka mums izdosies atrast pareizo metodoloģiju, taču mani kolēģi paveica ļoti labi savu darbu. Runājot par eh, tirgus eh, dominējošā stāvokļa izmantošanas direktīvu, tas nav atkarīgs no pārbaudēm uz vietas bankām. Visapdrošana novērtojuma ir vairāk sastāvdaļas. Pirmā daļa ir aktīva kvalitātes pārskats, kur tiek pārbaudītas kļūdas, jeb nepareiza rīcība. Ja tā tiek secināta, tad eh, tā tuliet jālabo un tirgus ir jāinformē par to. Ja grāmatvedības dati nav atbilstoši, tad tā ir nopietna kļūda. Tur vispār nav nekādas palākās zonas, tirgus par to ir jāinformē un viss. Otrā daļa ir eh, paredzamo zaudējumu sekšana, tad, ja tas ir sagaidāms un tam līdzīgi. Tātad piesardzības pasākumi. Tur ir lielāka manevra telpa. Ja te kļūda ir liela, tad tā ir jāpaziņo tirgumu, taču te ir mazliet vairāk mm, manevra telpas izvērtējumam nekā grāmatvedība. Tad vēl ir trešais elements - izturības tests nepieciešama bankai spēt izturēt ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Tas ir e, tāds kā prognozes pasākums. Ir, tā sakot, jāsniedz informācija tirgumu. Te šajā posmā ir vēl vairāk manevra telpas izvērtējumā. Tad, ko mēs darījām? Process tika virzīts tā, ka Tad, kad banka saņēma pirmo, pirmo rezultātu, tad bija tādi kā bloki rezultātiem. Un tie tika uzskatīti par pagaidu rezultātiem līdz pilnīgs eh, aktīvu kvalitātes pārskats tika īstenots. Un tas tad bija banku ziņā. Ja tās uzskatīja, ka tām bija jāsniedz informācija tirgum, tad tās to darīja. Mēs nevarām viņām norādīt, lai tās to nedarītu. Piemēram, tas ir bankas pārvaldnieku ziņā Es domāju, bankas rīkojās tā, kam tam bija jādara, un es domāju, ka arī uh, tirgus uh, izmantojuma direktīva tiek atbilstoši īstenot. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs! Tā bija vērtīga uzklausīšana, ļoti augstu vērtējam jūs paveikto darbu, un mēs arī jums novēlam sekmes! Mm, jauno pilnvaru īstenošanai. Liels paldies par jūsu lieliski paveikto darbu, paldies par jūsu atklādību, par to, ka arī atzināt, ka ir vēl iespēja uzlabot situāciju. Mēs sekosim, kā notikuma atrisinās tālāk un vēlreiz, lai jums izdodas īstenot pilnus uzraudzības pilnvarus nākošā Uzklausīšana būs 2015. gada pirmajā pusē. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Okay, now we can move to the next point. Labi. Tagad varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Uh, Debates noturēsim tagad par uh, konsultācijas failu. Lūdzu, kolēģi, ievērt klusumu. Please. Next point is the consultation. Uh... Nākamais punkts. Uh, Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas centrālā banka. Un referents ir priekšsēdētājs, tad vārdu došu pats sev. Mēģināšu izteikties īsi, jo jau ilustrēju piedāvāto grozījumu priekšlikumam priekšlikumu, ko iesniedz ECB. Tātad rekomendācija grozīt esošo regulu pār statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas centrālā banka, kur ir jāņem vērā arī jaunie ECB uzdevumi. Pēc tam, kad ir izveidots vienotais uzraucības mehānisms, zinām, ka jautājums ir steidzams, ir steidzamā kārtā jāapstiprina regula un jau sākot ar rītdienu ECB arī veikšu šo jauno uzdevumu izmantot tātad statisti, eh, konfidenciālo statistisko informāciju līdzīgi kā Nacionālajās centrālajās bankās, lai varētu veikt finanšu pāraudzības eh, darbu. Papildu e CCB arī varēs eh, izplatīt konfidencionālo statistiku statistikas informāciju iestādēm nacionālā līmenī, kas ir atbildīgs par finanšu uzraudzību un atbildīgs par eh, SM un finanšu sistēmas stabilitāti. Manā ziņojuma projektā ir iekļaut tikai divi grozījumi, kuru mērķis ir eh, labāk atrunāt jaunās pilnvaras. Vispirms ierobežojumi jaunās pilnvaras attiecībās konfidenciālu datu nosūtīšanu ECB, iepratīmē ECB Tad uzraudzības padomē, kā tas ir uh, rekomendācija un otrs grozījums paredz prasību iestādēm, kas saņem slēpēnu statistikas informāciju, pieņemt visus nepieciešamos pasākums, lai varētu atbilstīgi aizsargāt šo slēpeno informāciju. 21. grozījumā esam nedaudz uh, mainījuši to, lai ņemtu vērā arī to, ka arī e, dalību valstīm jānodrošina tas, lai statistikas dati, kas tiek nosūtīti ESM, tiktu atbilstīgi aizsargāti. Esam saņēmuši 19 grozījumus. Lielākā daļa no šiem grozījumiem būtu jāskata no nu, tāda aspekta, vai mēs piekrītam paplašināt mūsu konsultāciju aptvērumu, nevis tikai uh, aprobežoties ar uh, specifisko uzdevumu atjaunināt regulu, iekļaujot, ņemot vērā vienotās uzraudzības mehānismu regulu, bet paplašināt arī mūsu konsultācijas, aptvē, konsultācijas aptvērumu attiecībā uz pamatregulu. Nu, tad, tad vajadzētu zināt, ko komiteja par to domā. Dažus komentārus es tagad arī izteikšu par šiem terim grozījumiem, ko piedāvā Baltskungs. 5, 6, 8 grozījumi. Par piekto, par to iekļaujumu attiecīgo nosacījumu Eiropas Savienības likumdošana pār eh, šo datu vākšanu, attiecībā uz tirgu, vēl gribētu arī papildus precizējumus, vai jums, jūsuprāt, ir nepieciešams šis papildinājums eh, likumdošanas tekstā. Mēs vēlētos arī uzdot jautājumu par sesto grozījumu par to, kā definējam šo ziņošanas eh, kanālu, reporting channel, tas īsti nav skaidrs man, un varbūt varētu paskaidrot, kādēļ tas ir jāpievieno. Astotais grozījums. Te pilnībā varu atbalstīt un piekrist jūsu priekšlikumam, manuprāt, tiešām liederīgi ir iekļaut atsauci uz samērības principu. Fernandes grozījums. Šo grozījumu mērķis ir paplašināt konsultāciju darbības jomu, paplašināt šīs konsultācijas. Tas ir kas tāds, kas ir sastaistīts ar mūsu lēmumu, vai mums vispār jāiet šajā virzienā, ja tas tā ir, ja kolēģi piekrītam. Tad tie man pirmie komentāri. Ceturtais grozījums. Es domāju, ka ideja par to, ka mēs publicējam arī dažziņošanas izņēmumus, to varētu ņemt vērā. Septītais grozījums, te man vairāk ir šaubu, gribētu dzirdēt paskaidrojums par šo ideju, kad regulāri jāiekļauj arī zinošanas aģentūram, aģentam nepieciešamā e, apmācība. Devīto varam pieņemt, desmitais ir smagāks, bet principā man Nav nekas pret to, ka mēs šeit iekļaujam uh, arī šos neapstrādātos datus 11. Tātad par šīm analīzēm, kas te ir minēts, manuprāt, tas jau ir skaidri atrunāts arī ECB prerogatīvās. Es nezinu, vai šis grozījums ir nepieciešams. Piesardzīgāks esmu attiecībā uz 12. pār uh, pārkāpumu ziņojumu publicēšanu. Es domāju, ka šeit tiešām ir ļoti uzmanīgi tas jāizsver, jo elements ir jūtīgs. 13. 14. grozījumi, manuprāt, nav nepieciešami, jo datu manipulācija, falsifikācija to nosedz jau nekorektu vai nepareizo datu definīciju, nu tā es to saprotu. Es domāju, ka būtu saprātīgi uh, atjaunināt tad uh, šo uh, sodnaudu summu, kā tas ir 15, 16, 17 grozījumos. Tomēr nedomāju, ka juridiski pareizi būtu iekļaut uh, automātisku atjaunināšanas mehānismu, kā to piedāvā 20. grozījums. 18. to, es domāju, varam pieņemt. 19. par uh, sodu saņēmējiem. Es nezinu, vai juridiski šī ir tā vieta, kur noteikt šādu prasību. Varbūt tas ir jāatrunā drīzāk soda naudu regulā. Lūk, tādi ir mani komentāri par grozījumiem. Es esmu atvērts un gatavs uzklausīt jūsu komentārus un, protams, arī uh, mēģināt ņemt to vērā kompromisa grozījumā. Kompromisa sņojumā. Uh, Purkārds Balts. Paldies, priekšsarētāji. Paldies par labi paveikto darbu. Arī es vēlos pavisam īsi izteikties. Pilnībā piekrītu, ka konfidenciālai informācija ir jāpaliek konfidenciālai. Tāpēc es arī skaidri atbalstu grozījumus no referenta, kā tas tikko tika prezentēts. Tomēr vēlos arī vēlreiz paust savas bažas cik visaptarošs varētu kļūt ECB datu pieprasījums jau iepriekš esmu uzsvēris proporcionalitātes jautājumu, samērīgumu, respektīvi, un jūs priekšsēdē kungs tikko norādījāt, ka tas arī ir svarīgi. Ir svarīgi, lai ziņošanas pienākums neņemtu pārsvaru, it īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, Un, manuprāt, šeit ir jārunā arī par e, dažu ziņošanas normu mazināšanu. Tāpēc esmu iesniedzis grozījums numur 5 un 6, kur vajadzētu pie parastās e, kārtības ziņojuma sniegšanai tomēr palikt. Kas attiec uz ziņošanas pienākumu sektoru, jeb nozars Eh, tiesību aktos, nu to nevajadzētu mainīt caur ECB regulējumu. Un pēdējais, ko vēlējos sacīt, tas, ka es atbalstu sankciju, es neatbalstu ten eh, sankciju piemērošanu, eh, palielināšanu, tāpēc pa, nepiekrīt tam, ka tiek pa nulē pielikts pie summas pēc pašreizējā formulējuma šobrīd ir pietiekams sankcijas, mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Tas arī viss, ko es vēlējos sacīt. Paldies! Thank you. Paldies! I, for I don't see. Neredzu. Aktā ECR grupas vārdā jālūdzu. Kei. Kei. Lūdzu. Thank you. It is... Paldies, jā, es esmu no Eiropas konservatīvo reformistu grupas. Man te daudz nav piebilstams priekšsēdētāju sacītiem, kā jau viedokļu apmaiņā sacīja. Es tiešām uzskatu, ka visiem uzraugiem jāizmanto pēc iespējas labākie statistikas dati. Tas nodrošinās vislabāku uzraudzības praksi un kvalitāti. Es domāju, ka arī jānodrošina plašāks aptvērums un daži grozījumi ir jāpārskata vēl, tāpēc tas būtu jāatstāja SSM ziņā. Ir vēl viens komentārs, kas varbūt ir eh, netik nozīmīgs un pedantisks, taču ņemot vērā ziņojumu, par kur tagad esmu referenta, es gribētu lūgt, lai Fernandes kunga 19. grozījums uh, atbilstu tam, kas tiks e, pieņemts attiecībā uz nākošo ziņojumu. Tātad te jābūt sava vai tiltam starpiem ziņojumiem. Es negribētu, lai te būtu pretruna. Tātad mēs varam to apspriest saistībā ar nākošo ziņojumu un tad atgriezties pie šī. Paldies. Indeed, yeah. Jā, nu dien saka Gualteri kungs. Jā, tagad Altes vārdā Kora van Ņumenhausen lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Var izteikties īsi arī no savas puses visumā, prioritātes ir šāds nodrošināt konfidencialitāti un proporcionalitāti, jeb samērīgumu. Es arī vēlos izvairīties no tā, ka tiktu papildus uh, sloks un prasības uzliktas uh, uzraugiem. Runājot par informācijas konfidencialitāti, mēs piekrītam tam, ka tā ir ārkārtīgi svarīga. Atbalstīsim tos grozījumus, kuru mērķis ir stiprināt to un nodrošināt papildu datu drošumu. Runājot par samērīgumu, svarīgi nodrošināt, lai jaunās prasības būtu samērīgas un vēlamies izvairīties no papildu nevajadzīgas logu uzlikšanas ekonomiskiem aģentiem. Tātad atbalstīsim arī grozījumu šai virzienā. Runājot par sankcijām Sankcijas par neprecīzes informācijas ja datu sniegšanu, tām ir jābūt vienkāršām, efektīvām un nepārmērīgām. Līdz ar to vienkārša sankciju palielināšana mūsu skatījumā ir pārmērīga, diferencēta sankciju sistēmas radīšana mūsu skatījumā arī ir pārāk sarežģīta un neredzam, kāda ir pievienotā vērtība. Tas arī viss, kas man pat labam sākāms. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Paldies. Tagad goja grupas vārdā neredzu Mariju Matiesu. Goja neviens nepārstāv, nu labi. Sven, lūdzu. Nē, komentāru. Nav no Svena un zaļajiem. Jonas, tu vēlies izteikties? Labi. Nu, līdz ar to Mm, debats bija īsas, bet mm, skaidrs. Tātad paldies visiem, kas uzstājās. Paldies, ka atbalstījām referenta virzību, tātad attiecībā uz konfidencialitātes stiprināšanu. Un es pilnīgi un absolūti piekrītu Kējas sacītēm. Es jau pieminēju, ka Mums ir jārisina sankcija aspekts citā ziņojumā, nevis šajā, tas arī pilnīgi skaidrs, paldies. Runājot par sankciju paplašināšanu, es skaidri saprotu divu, trīs grupu skaidro nostāju un visumā redzu, ka pastāv tendence pārāk nepaplašināt uh, aptvērumu. Tāda ir vienošanās vairums grupās. Es arī saprotu Balcer grup, eh, kungs sacīto par proporcionātu. Man ir grozi, šaubas par piekto grozījumu, tātad eh, jums ir šaubas par pievienoto vērtību. Nu, ja jūs uzskatāt, ka tā var būt papildu prasība, tad, eh, lai nu tā būtu, par sesto mēs varam divpusējā spriest. Es domāju, visumā valda konsens par eh, mūsu ieturēto līniju. Līdz ar to ceru, ka radīsim plašāku atbalstu, eh, ja nepieciešams, kompromisu balsošanas sarakstā. Es domāju, tad eh, par šo ziņojumu arī ir viss kārtībā. Tātad balsošana notiks 11. novembrī. Balsosim kopā ar otro līdzīgo ziņojumu par Eiropas centrālās bankas pilnvarām uzlikt sankcijas. Līdz ar to vēlos dot vārdu referentai Keisi Vinborna lūdzu. Paldies! Paldies visiem, kas iesniedz ziņojumu, eh, ref, grozījumu šai ziņojumā, tāda bija tikai 25, līdz ar to daudz laika nebūs vajadzīgs. Šķiet, ka ir uh, vispārēju vienošanās, domāju, ka varēšu atbalstīt gandrīz visus deputātīs sniegtos grozījumus, nu ir tikai daži izņēmumi. Joma, kas šiet visstrīdīgāk attiec uz um, grozījumiem numur 15 līdz 18, tas attiec uz sankcijām, uz to procesu. ECB uh, sākotnēji uzskatīja, ka tai vajadzētu uh, Uh, paredzēt iespēju atteikties no sankciju publicēšanas. Taču šķiet, ka par spītām vispolitiskās grupas uzskata, ka uh, sākotnējais priekšlikums pārāk lielu manevru telpu piešķir uh, ECB un līdz ar to caurskatāmībai jābūt ir vispāriem pamatnoteikumam, pat tad, ja ECB nepiekrīt. Taču runājot par tirgus eh, dominējušo stāvokli izmantošanas direktīvu. Ja uh, ir paredzēts sankcijas tirgus kropļošanai, tad mēs domājam, ir nepieciešams šeit uh, zināms termiņš uh, vai trīs, uh, tad būtu tas. Uh, paredzamais laiks, kad ECB e varētu atteikties no sankciju publicēšanas. Uh, Es ceru, ka līdz šīs sanāksmes beigām varētu saņemt eh, informāciju par to, ka jūs skatījumēs trīs gadi ir pārāk ilgs laiks vai vajadzīgs mazāks vai ilgāks. Es tiešām gribētu zināt. Pat tad, ja mēs paredzētu šo publikācijas atlikšanu, tad patiesībā uh, Eh, tam ir jābūt saistītam ar šīs komitejas eh, diskusijām birojā, jo tad ir jānosaka, kā tad ir noteikums šeit. E, dažas grupas ir sacījušas, ka nekādai atlikšanai vispār nav jābūt. Un eh, tad ir arī citi, kas iestājas līdz pat pieciem gadiem. Man tiešām interesē, cik jūs skatījumā ilgai jābūt šai atlikšanas uh, cik ilgam jābūt šim periodam. Tāpēc es ierosinu kompromisu, kas cerams izrietēs no šodienas viedokļa apmaiņas, un ja konsens neradīsim šodien, tad cerams tuvāko divu, trīs dienu laikā, tad mēs atradīsim atbilstošo kompromisu. Runājot par tehniskajiem grozījumiem šai punktā. Gigolda kungs uh, iesniedz grozījumu par eh, vienotā uzraudzības mehānisma mm, saskaņošanu. Es domāju, tam var pilnīgi piekrist. Sansa kungs ierosināja caurskatāmības procesu, es pilnīgi piekrītu šim principam, es tiešām uzskatu, ka mums vajadzīga caurskatāmība attiecībā uz mūsu izmantoto procesu, attiecībā tātad uz, ature, uz aizkavēšanu tā te jābūt sistēmai, nevis katram gadījumā atsevišķai pieejai. Tad noteikumi ir jābūt pilnīgi paredzamiem un eh, caurskatāmiem visām iesaistītām pusēm, tātad te ir jābūt arī godīgiem noteikumiem. Es uzskatu, ka svarīgi, lai mēs sniegtu ECB ietvaru, kas tā ļauj rīkoties pilnīgi viennozīmīgi un tad arī uh, apelācijas procedūras izturēt laika pārbaudi. Publikācija varētu arī nodrošināt pārpratums. Mans sestais grozījums un Gīgaut kunga 23. grozījums manā skatījumā izvirs sev to pašu mērķi, vienkārši jānodrošina to, ka formulējums ir atbilstošs. Lūkšu sekretariātā mums ar to palīdzēt. Tātad šim eh, formulējumam jābūt juridiski stabilam, saprotamam. Varbūt mēs varētu iesniegt mutisko grozījumu, lai nodrošinātu, ka šis formulējums visiem pieņemams. Un tad pie, pievēršoties atsevišķiem grozījumiem. Visgrūtākie manā skatījumā ir Fernandes kunga grozījumi 19.20. Tie attiec arī uz iepriekšējo ziņojumu. Te ir runa par to, uh, kā rīcībā nonāk sankciju ieņēmumi. Un es tiešām būtu pateicīgi, ja tuvāko minūšu laikā jūs man sniegtu ieskatu, vai jūs uzskatāt tāpat kā es, vismaz sākotnēji tā uzskatīju, ka šie ieņēmumi nonāktu ECB ziņā, tā varētu tos izmantot juridiskajām izmaksām, un tā tas būtu arī jebkuras nacionālās iestādes gadījumā pat laban. Es domāju, ka ir jābūt caurskatāmībai attiecībā uz to, kā šie ieņēmumi tik, tiek tērēti. Un tam gan nav jābūt galvenajam ECB ienākumu avotam. Taču nezinu, kāds būtu juridiskais pamats, lai šos ieņēmumus novirzītu citai iestādei. Varbūt Fernandes varētu paskaidrot, kādu juridisko pamatu viņš izmantoja, un varbūt citas politiskās grupas arī varētu paskaidrot, kā ECB varētu izmantot uh, šos e, ieguvums, ienākums no sankcijām, vai varbūt to, tos vajadzētu novirzīt plašāk e, budžetam Eiropas saimnībā Balca kunga e, grozījums atbalsta attiecībā uz sadarbību sankciju ziņā. Mēs esam redzējuši, ka ir bijuši pārobežu <clears throat> noziegumi finanšu jomā. Tāpēc skaidrs, ka uzraugiem jāstrādā kopā, lai nodrošinātu efektīvu sankcionēšanas režīmu, efektīvu visā pasaulē. Mavrīdis kunga 11. grozījums par nediskriminēšanu. Es domāju, ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādas diskriminācijas sistēmas ietvaros, un vienotā uzraudzības mehānisma noteikumi visiem ir jāievēro vienādi. Es uzskatu, ka tā ir Tas ir tikai pašsaprotam, taču pat laban man ir zināms problēmas. Man saka, ka pat laban esošais teksts ne visai atbilst vienotajam uzraudzības mehānismam. Zvai mums vismaz būtu jāizskata, pamatoties uz kuru juridisko pamatu šis teksts eh, tad būtu spēkā un vai tas atbilst ar vienotajam uzraudzības mehānismam. Ja to nodrošinātu šo atbilstību, tad principā ar pilnīgi atbalstību. Ferberkunga 14. grozījums. Man te ir zināms bāšas. Man nedaudz uztrauc tas, ka e, banku savienība un vienotais uzraudzības mehānisms manā skatījumā ir tāds, ka ECB uzņem savu atbildību. Taču es domāju, ka šīs diskusijas būtu jānotur tagad un pat labāk, lai saprastu, vai nacionālās iestādes ir atbildīgas kā pēdējā instance vai Eiropas centrālā banka izšķirs par uh, sankciju režīmu īstenošanu, piemērošanu. Tātad pie tā vēl jāpiestrādā. Es saprotu, ka ir Eiropas Savienībā ir zināmas juridiskās prakses, kas pārāds, ka nacionālā iestāde uh, Eh, sāk sankciju procedūru, un tas atbilst trešajam grozījumam, un tā arī ataino Ferber kunga pašu. Taču es gatavu uzklausīt komentārus, kas tad eh, ir galvenais ECB vai nacionālā iestāde šai gadījumā. Es ceru, ka jūs uzklausījusi, es varēšu mainīt savu ieskatu, tātad vēlos piedāvāt trīs kompromisa grozījumus, mm, kurus jūs varēsiet atbalstīt, tāpēc ceru, ka balsojums par šo ziņojumu notiks kā paredzēts nākošu otrdien. Ņemot vērā to, ka neviens cits šiet nevēlas. Um, traucēt banku savienības darba grafiku. Tā tad būtu labi, ja jūs rakstiski iesniegtu savus komentārus līdz nedēļas beigām, bet, nu, ja jūs tekstu neesat vēl redzējuši, tad iespējams prasa par daudz. Paldies! Paldies, Keija! Tagad vārds ir Markusam Feberam, Eiropas Tautas partijas ēnreferentam. Jā, paldies Keijai par paveikto. Paskaroties grozījumus, mēs varam redzēt, ka notiek koncentrēšanos uz trim eh, tematiem. Cik eh, lielā apmērā caurskatāmība ir nepieciešama, tā skaitā publicēšana par sankciju lēmumiem. Otrakārt, kad eh, sākās termiņi, cik ilgi viņi ir, kādu viņus var pārtraukt. Un trešais problēma loks saistās ar atbildības sadalījumu. Par attiecīgi tādiem sagatavojuši arī grozījumus. To jau var redzēt. Par caurskatāmību. Pamatā jau tas ir pareizi, ka mēs nodrošinām šo caurskatāmību, bet e, iepriekš jau sacīja, ka dubults sots no tirgus puses un no valsts, tātad uzraudzība no vienas puses un no tirgus puses par pāragru publicēšanu no tā vajadzētu izvairīties. Pietiekams sots var sodīt vienreiz. Tāpēc arī tur vajadzētu mazliet piebremzēt. Nu, tad eh, tikai tās sankcijas vajadzētu publicēt, kur ir beidzies jau termiņš to izpildēju. Yeah. Pieredze rāda, ka daudzas sankcijas tiek pārsūdzētas, un tad vēlreiz pievērsīšos vēlāk šim jautājumam, bet eh, tad, kad tiek eh, pārsūdzēts šīs sankcijas un kamēr šīs pārsūdzības tiek izskatītas, tās nestājas spēkā, tāpēc arī nav publicējumas. Tālāk par termiņiem. Manuprāt, būtu loģiski, ja termiņi sāktos tikai tad, kad eh, uzņēmumi tiek informēti. Dažkārt tas notiek ļoti ilgi, līdz eh, dažādas administratīvās kļūdas tiek atklāts, tāpēc arī vajadzētu izvairīties no tā, ka pārāk strauji tas tiek darīts. Par juridisko aspektu es jau pieminēju pavisam sakot, nu, tik, tik tiešām juridiski pareizi tas ir iet noteikti tikai caur nacionālajām atbildīgajām iestādēm. Nevis tikai caur ECB. Man prieks, Kei, ka tu tā rūpējies par Eirozonu. Tāpēc arī man ir grozījuma priekšlikums, ka tām bankām, kas atrodas SM zonā, Ir jāsadarbojas eh, caur atbildīgajiem iestādēm un ar ECB, bet eh, sankcijas var noteikt tikai nacionālās iestādes, jo tikai tad, ja tas nav īstenojams vai nav juridiski atbilstīgs. Es ceru, ka attiecīgi ar šo nostāju uzreiz atbildēju uz vairākiem taviem jautājumiem. Es nepiedalos šajā tirgošanās uh, piedāvājumā, cik gadi būs piemēroti. Mums jāpieņem pārdomās lēmums, nevis kaut kāds aritmētiskais vidējais, kā kaulēšanās. Es tāpēc iestājos par gudrāko risinājumu. Bet, nu, ja savādāk nevarēsim vienoties, to mēs redzēsim balsošanā. Ceru, ka atbildēju uz lielāko daļu tavu jautājumu. Bet savādāk, protams, Eiropas Tautas partija vienmēr gatava divpusēji diskutēt ar referenti. Priekšsarētais paldies, sociāldemokrāts eh, vārdā Kostas Mavridis. Paldies. Divīs komentāri par devīto grozījumu. Mēs visi piekrītām, ka caurskatāmībai jābūt prioritārai, bet vienmēr pastāv kāda izņēmumi. Mēs visi piekrītam, ka pamatojums ir pietiekams. Tomēr vajadzētu panākt, ka visām bankām ir vienāda attieksme, neatkarīgi no to izmēra. Tam jābūt pilnīgi skaidri. Otra lieta. 11. grozījums uz strīdīgo tekstu. Salīdzinošajām priekšrocībām, kas veicina godīgu konkurenci, es vēlos pieteikt mutisku grozījumu, kas nodalītu šo teksta daļu atsevišķā teikumā prom no 8. pānta. Kas attiec sesto grozījumu? Manuprāt, ja man būtu jāizdara izvēle, tad eh, teksts par lēmumu pieņemšanu pārkāpumu procedūras uzsākšanai. Tas, tas būs tas vēlamais. Un pamatojums ir šāds. Tas uh, ierobežo subjektivitāti, salīdzinot to ar to formulējumu, ko es redzēju citā grozījumā. Es, varbūt mēs to varam divpusēji tad pārunāt. Jā, tas arī viss. Priekšsēdētājs, paldies. Kora, Alde. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Galvenie temati šeit, protams, ir saprātīgs eh, termiņš publikācijai, lai sniegtu informāciju, bet arī pienācīgu laiku eh, šīm iestādēm un eh, pamatot lēmu pieņemšanu par sankcijām sodiem. Mums jānodrošina, ka šīs procedūras, šīs procedūras ir saprotamas un saulaicīgas. Paldies referentē par darbu pie šiem jautājumiem. Par sankciju publicēšanu, tad ECB ir jāpublicē šī lēmuma par sankcijām, bet pašām jābūt tiesībām arī uh, nepublicē to, ja lēmums nav galējs un vēl nav izsmelts visas pārsūdzības iespējas. Par periodisko sodu maksājumu jautājumu ECB jāsniedz vairāk um, informācijas par maksimālai iespējamiem di dienas uh, sodiem. Jo pašreiz ierosinātais variants ar maksimālajiem sodiem nav īsti labs risinājums. Mēs vēlētos pieturēties pie tradicionālā eh, noilguma jēdziena, kāds tiek piemērot citām kredīti iestādēm. Tas nozīmē, ka sankciju lēmumiem jātiek pieņemtiem saprātīgā laika termiņā, pieņemsim piecus gadus pēc pārkāpuma, kā to ierosina ECB. Šī termiņa pārkāpums var būt attaisnojums, bet ir jāpamato. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt visus grozījumus, kuru Ferbera kungs un Balca kungs ir sagatavojis. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! Goe, Marīza Matijas! Paldies! Atvainojos, ka tagad tik varēju atgriezties. Diemžēl nedzirdēju diskusijas sākumu. Nesmu goe ēnu referents, mans kolēģis Migals un Vija nevarēja ierasties, tāpēc man ir tikai vispārīga informācija par sankciju piemērošanas tiesībām. Attiecībā uz pamatu uzdevumiem, es domāju, ka mums arī turpmāk jābūt spējīgiem nopietni izvērtēt monetārās politikas e, īstenošanu, kā to veic ECB, un tad ir divi jautājumi, kas man rada īpašas bažas. Ja mēs nevaram e, šīs monetārās politikas izvērtēšanu veikt nopietnā līmenī, nevaram vērtēt efektivitāti e, saistībā ar citām politikām, kas tiek īstenos, tad rezultāti arī turpmāk paliks tādi paši, kādi ir pat ja šie iznākumi ir pozitīvi, monetārā politika tomēr bija katastrofāla. Mēs redzējām, ka milzīgi kapitāla atjoma plūda uz banku sistēmu, bet šī nauda tika izņemta no reāla ekonomikas. Un tas rada milzīgas problēmas. Ja mēs turpināsim tādu pašu monetāro politiku kā līdz šim, eh, šai naudai, kas ir pieejama nesasniedzot reālu ekonomiku, ko tad banks iesāks ar šo naudu? Darīs to, ko tās darījušas vienmēr - spekulēs. Īsteno šādas uz spekulācijām balstītu politiku. Tās lietas ir savstarpēji neatraujami saistītas ziņojumā par ECB darbību mums ir arī jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Piemēram, jābūt e, jauktai politikai. Jo es nezinu, kā to var, kā būtu iespējams pozitīvi vērtēt Marizās pa, Manuprāt, tu, tu šobrīd eh, nepareizo diskusiju uh, mēģini organizēt. Mēs par Svinborns eh, ziņojumu šobrīd runājam, nevis par manējo. Jā, es atvainojos, es tiešām sāku runāt par ECB darbības ziņojumu. Jā, nu lūdzu, piedodiet par, par sankcijām, gan man nav nekā sakām. Priekšsarētājs, labi, mēs ņemsim vērā tavus komentārus. Ejam tālāk, jeb vēl kaut kas bija sakāms Marisei. Labi, Sven, zaļie. Es, es, es jau baidījos, ka mēs ķersimies pie uh, vispārējais kritikas kapitālismam no goē e puses, bet to droši vien zem citu plāna punkta eh, šajā darba kārtībā var darīt. Attiecībā uz ziņojumu mēs varam piekrist praktiski visam, ko referenti ir darījusi. Uh, un lielākā daļai grozījumu, kas ir iesniegt mums, ir attiecībā uz Keijas eh, grozījumu numur 1 un 3 jautājums, vai tas ir savietojams ar kopīgā tirgus principu, jo mums ir noteikumi par sankciju publicēšanu CRD un CRA ietvaros. Mums nevajadzētu no tā atkāpties SSM ietvaros. Mums ir jānodrošina, ka šis ziņojums pilnībā atbilst eh, tām, kas ir piemērojams pārējā vienotajā tirgu. Mums ir bažas, ka tad šeit radīsies atšķirības un to vajadzētu risināt. Bet savādāk mums ļoti tuvi viedokļi. Tāpat arī konstatējām, ka šī līdzīgas idejas par 18. grozījumu. Tālāk par noilguma periodu. Uzraudzības lietas e, varētu būt e, grūtāk e, skatāms nekā monetārās. Līdz ar to varētu būt pamatoti, ka šis noilguma periods ir garāks. No otras puses, aprēķina metode ikdienas sodam naudai ko ECB ierosina salīdzinot ar uh, viena summas sodu, ir sarežģīti. Uh, respektīvi, simt septiņdesmit trešā daļa no viena Eh, kopējās summas savukārt no monetārās puses ir viena piecdesmitā daļa. Līdz ar to, kāpēc to nevar viss vienkāršot, tāds jautājums. Kas attiecas uz kolēģi grozījumiem, es labi saprotu bažas, kuras pauda Markus. Viņš saka, ka nevajadzētu publicēt sankcijas, pirms ir bijusi iespēja juridiski pārsūdzēt, un tas būtu pārdomāt, jo tiešām nevaram publicēt sankciju, varbūt kāds kļūdījās un tad jūs tiekat sodīti, un pat ECB var kļūdīties. Mēs saprotam 16. grozījuma loģiku jautājums, vai pastāv juridiski ierobežojumi šim publicēšanas periodam. Mums jāpārbauda, lai šis uh, grozījums nenovest pie situācijas, ka sankcijas vispār netiek publicētas. Tas būtu pret vispārīgo principu kopienas likumdošanā, ka visas sankcijas ir jāpublicē. Varbūt mēs varam atrast tādu formulējumu, kas eh, saglabā pamat ideju, bet uh, tomēr nenovestu situācijā, ka noilguma dēļ sankcijas vispār netiks publicēts, jo tādā gadījumā Iesniedzot prasību tiesā, var izvairīties no publikācijas vispār, kas, manuprāt, absolūti nav tas, ko vēlas Markus Febers ar šo grozījumu, un tas arī nebūtu atbilstoši kopienas likumdošanai. Tāds ir mūsu idejas, bet es domāju, ka mēs spēsim atrast kompromisu šis nav lielais karš par monetāro politiku vai kapitālismu, par ko, ko mēs parasti cīnāmies šeit priekšsarētājs eh, Burkhards Balts vēlējās vēl izteikties. Pavisam īsi. Vēlējos vēlreiz precizēt, ar, ka tiešām ir pamatoti nogaidīt ar sankciju publicēšanu pirms ir izsmelt visas pārsūdzības iespējas. Es domāju, tur pat nav citu iespēju. Bet viena lieta man ir īpaši svarīga pasaroties tieši starptautiskos notikums, piemēram, sankcijas pret Eiropas bankām un ASV tieši. Pēdējos mēnešos mums bija vairāk piemēru, un tos mēs pieredzējām, tā tādi biedējoši piemēri. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu vairāk iestāties par tā, ciešāku sadarbību un uh, sankciju politiku globālā līmenī. Es zinu, ka tas nav vienkārši. Tas jau ne, tam nevajadzētu palikt tikai kā tādam aicinājumam, bet beigās mums vajadzētu tomēr virzīties šāda virzienā. Ir jābūt skaidram tam, ka tas, kurš rīkojās nekorekti, arī tiek sodīts. Vācijā mēs sakam, kurš mēsls sastrādājas, tam arī jā, jāpiķo. Uh, Nu, lai kur tas arī notiktu, Eiropas Savienībā vai trešajās valstīs, ir jāsoda pietiekami stipri, bet tas nedrīkst būt tā, ka pēc rodas nevienlīdzīga attieksme pret bankām. Pavisam nesen daudzi šie soda pasākumi bija konkurence kropļojoši. Līdz ar to mums vajadzētu saskaņot sankciju politiku globālā līmenī. Vēlos īpaši pateikties referentē par viņas darbu, vēlos pateikt, ka šos priekšlikums un grozījumus pilnībā atbalstu, eh, respektīvi tos, ko Markus Febers iesniedz. Priekšsarētājs, pavisam īsi. Presidente, muy rápidamente. Vamos, hoy hemos escuchado aquí a la Jā, paldies, es pavisam īsi. Mēs jau dzirdējām ECB eh, e uzraudzīs padomus priekšsarētāju. kur sacīja, ka ir eh, nepieciešami izveidot patiesu Eiropeisku banku, bet tur arī pastāv riski. Piemēram, noregulējuma fonda trūkums, kas varētu uh, aptvert kaut vai pārejas periodu un kādu depozītu apdrošināšanas sistēmu. Šī komiteja iepriekš īpašu uzmanību pievērsa tam, lai nodrošinātu, ka fonds tiek uh, atbilstīgi nodrošināts ar resursiem. Un mērķis bija uzlabot uzraudzības mehānismus un nodrošināt eh, patiesu banku savienības uzraudzību. Mēs uzskatām, ka šajā regulā un iepriekšējā šīs sankcijas vismaz pagaidu līmenī līdz nepieciešamā finansējuma saņemšanai varētu turpināties banku fondā, lai būtu nepieciešamais konsolidācijas līmenis. Šis nav vienīgais konkurences e, komisāra portfels. Sankcijas saistīts ar e, centrālu banku un ņemot vērā to, ka ir jāturpina darbs pie banku savienības, būtu pārdomāti, ja sankcijas e, no, līdzekļi nonāktu no regulējuma fondā. Paldies, priekšsēs tālāk referente Keja. Paldies. Es uh, 24 stundu laikā vērsīšos pie visiem ēnu referentiem, lai tiktu skaidrībā, kur mums ir iespējams kompromiss, bet es domāju, ka mēs esam viensprāts, ka ir ļoti maza mūsu uh, viedokļos atšķirību. Tā kā es kopā ar sekretariātu nonākšu pie tā eh, formulējuma, kas aptver pēc iespējas vairāk grozījumus un pārliecinošos, ka tie ir savietojami ar citām tiesību normām ne tikai CRD4, bet eh, arī SSM, SRM un arī regulu eh, pār tirgus eh, ļaunprātīgi izmantošanas apkarošanu. Tā kā tas viss notiks tuvākais 24 stundās, ceru, ka visu paspēsim laikā un varēsim nākamo otrdien balstot. Kaut visi mūsu ziņojumi būtu tik vienkārši, kā šis izskatās. Priekšsarētājs paldies, Keja varam pāriet. Nē, nevaram. Man atgādina, ka 11. novembrī būs balsošana kopā ar otru ziņojumu par statistiku. Tātad. Labi. Nākamais punkts darba kārtībā Eiropas centrālas bankas 2013. gada pārskats. Pablo Zalbā Bidegans ir eh, referents. E- Liels paldies. Priekšsēdētāji. Vispirms. Kādā kontekstā esmu izstrādājis šo ziņojumu? Tad tas attiecas uz 2013. Uh, gadu, bet nu esam jau 14. gada beigās. Uh, šajā laikā notikuši visai daudz uh, lietas ECB un arī mums tika ziņots par svarīgiem pieņemtiem pasākumiem. Bet tagad par 13. gada ekonomisko Uh, kontekstu, tad, tad uh, iekāpēc mēs neesam 0,4, bezdarbs 12%, taču tomēr par spīti tam arī tuneļu galā redzējām gaismu. E, mēs redzējām, ka ekonomika atgūstas. Tas viss vēl vairāk arī uh, nostiprinājas 14. gadā. Jā, bija vēl uh, tādi daži melnie mākoņi, daži sāka, ka mēs esam uh, trešās recesijas uh, priekšvakarā, bet, nu, par spīti tam ekonomika attīstās varbūt ne tik strauji, kā mēs vēlētos, bet, nu, tendences pozitīvas. Sagaidām izaugsmi 1,2% apmērā šogad. Par inflāciju 2013. gadā Inflācijas rādītājs bija 1,3%. Tas, protams, ir visai tālu no noteiktā mērķa līgumos. Inflācijai jābūt zemākai par 2%. Šī gada septembrī tad bija absolūts minimums inflācijas līmenī 0,3% procenti. Tātad arī esam tālu no līgumos noteiktā sliekšņa. Tagad par kredītu privātu sektorā. Mēs redzam, ka rādītāji ir negatīvi. Igadējais 2016. gada rādītājs mazāks par 2,4%. kā jau norādījām šodien. Uzklausot arī ECB pārstāvi, uzraudzības jomā varam sagaidīt, ka tad, kad šie pasākumi tiks pieņemti, tirgus netiks tik ļoti fragmentēts. Tādējādi mēs samazināsim pamazām šīs atšķirības, kas pašlaik pastāv starp dalību valstīm, ņemot vērā, kā uh, procentu likmes ļoti atšķiras, visatkarīgs, kurā Eiropas daļā jūs atrodaties. Kā jau es teicu, šīs atšķirības pamazām tiks uh, mazināts pateicoties uzraudzībai. Tas ļaus arī izsniegt uh, kredītus, izaug, nodrošināt izaugsmu un nodarbinātību. 2013. gadā ECB būtu varējis pieņemt efektīvāks pasākums jo īpaši runājot par šo fragment, finanšu tirgus fragmentāciju un atšķirību mazināšanu. Taču nu, attiecīgi pasākumi netika pieņemti 13. gadā, līdz ar to uh, finanšu tirgus joprojām sadrumstalots. Taču jāpiefiksē noteikti tas, kā ECB reaģējusi ļoti ātri, samazinājusi arī šo spiedienu uz eh, Eirozonas tirgiem. Tas ļāva arī atgūt uzticību <clears throat> mūsu vienotai valotai. Arī procentu likmes samazinājās. Un procentu likmes, kas ļāva dalību valstīm finansēt savu ekonomiku. Tādējādi arī tika samazināta tā budžeta daļa, kas jāvēlta katrai dalību valstī, lai varētu maksāt procentu likmes par parādu. Par ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību šeit jārīkojas kopā. Viena monetārā politika neļaus mums uh, atvesaļot ekonomiku. Monetāra ja politikai ir uh, arī uh, jāsaņem atbalsts no lielākajām dalību valstīm. Jāiesaist aktīvāk Eiropas institūcijas. Mums ir jāapzinās situācijas nopietnība. Šeit mēs nevaram maldināt uh, pilsoņus. Mēs nevaram vienkārši teikt, kādu monetāro burju kociņu mēs atgūsim ekonomiku un nodarbinātību. Atgādina ir, ja mums ir nepieciešams vesels pasākumu klāsts, ja mēs vēlamies uh, ilgspējīgu ekonomiku. Jūnijā ECB ziņoja par uh, veselu pasākumu, tad šo klāstu 1 miljardu eiro apmērā. Tie ir pasākumi, kas noteikti mūs priecē. Taču tie ir pasākumi, kas ļauj tikai uh, iegūt laiku. Tajā paralēli arī dalībvalstīm Eiropas institūcijām ir jāpieņem attiecīgie pasākumi, ir jāveic uh, reformas jāiet uz priekšu in, ekonomiskās integrācijas jomā, jo Eiropas centrālā banka viena pati nevar atrisināt Eiropas uh, dalību valstu uh, struktūrālās reformas. Dalību valstīm ir jārīkojas nacionālā līmenī, lai izveidotu ļoti spēcīgu pamatu, kas tad ļaus arī nodrošināt izaugsmi un uh, um, veicināt nodarbinātību Eiropas Savienībā. Monetārā politika viena pati nevar palielināt pieprasījumu. Līdz ar to ECB pasākumi ir pārejas rakstura. Priekšrocības ir tādas, ka dalība valstīs un Eiropas Savienības institūcijas var reaģēt. Ir jāīsteno dažādas reformas, budžeta, struktūrālās reformas, kas ļautu stimulēt ekonomisko uh, izaugsmē atgādina arī, kā ECB ir pilnībā neatkarīga savā monetārās politikas noteikšanā. Tā ir atrunāts līgumos un vēlos to īpaši izcelt. Uzsver arī, ka ir, šeit mums ir pirmais pīlārs no monetārā viedokļa. Ir arī šis pārskata pīlārs, to uzklausījām šodien un arī rītdien. Uzraudzības modelis būs absolūti darboties spējīgs, un tas ir ļoti svarīgs un liels solis uz priekšu, lai atgūtu uzticību. Noslēgumā Tātad mums ir vienotās uzraudzības mehānisms. Šis mehānisms absolūti būtisks, lai garantētu jaunās sistēmas uh, uzticamību. Tātad šeit ir visi nepieciešamie elementi, kas ir minēti arī manā dokumentā. <clears throat> Esmu šeit gatavs atbildēt jūsu jautājumiem, ir arī Jāna referenti. Paldies! Liels paldies! Vārds ēnu referentam. Aicinu kolēģi izteikties trīs minūtes, ievērot šo laiku, jo laika maz. Es un Devārā Renato Soru lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Patiesībā mēs vēl uh, nesam tikušies tiksimies šonedēļ, tad arī varēšu sniegt savu nostāju, bet par to varēšu runāt tikai nākamajā sanāksmē. Paldies! ECR vārdā Notis Marijas. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam par viņas ziņojumu. Te ir runa būtībā par 300 lapas pušu garu Eiropas centrālās bankas ziņojumu. <clears throat> Tur ir runa par uh, attīstību. Ir bijusi negatīva attīstība, arī 2013. gadā būtībā ir runa par attīstību, kurai ir jāizveido darba vietas, nevis vienkārši jābūt kaut kādai pātrinātai attīstībai. Tas nozīmē, ka jābūt konkrētiem pasākumiem, ir arī jāapkaro uh, bezdarbs, kas ir nonācis vienkārši eh, neaptveramos, aptveramos. Tātad 5 līdz 26% ir bezdarbnieki, un Spānija 53% jauniešu, Grieķijā 50% bezdarbnieki ir jauniešu vidū, un Vācijā 7% un tā tālāk. Tātad ir šī problēma jārisina. Tas pats attiec arī uz likviditāti, jo nav šau par to, ka pār par 1,6 līdz 3 miljardiem eiro saņēma. Bankas tās tomēr nesniedza šos līdzekļus pašā tirgu. Tātad vēl ceru satikties ar referenti. Ir viena reāla problēma. Centrālā banka saskaņā ar 133. pāntu eh, līgumā nevar sniegt līdzekļus valdībām, taču nes, tas nenozīmē, ka tā nevar izmantot citus līdzekļus. Ja paskatāmies īpatsvaru, kas ir tagad, jūs redzat, ka 2016. gadā Eiropas centrālā banka ieguva 104 miljārdus eiro, 61 miljonus eiro ir no obligācijām ko tā ir nopirkusi no sekundārā tirgus eh, no Eiropas eh, dienvidu valstīm ar 40% atlaidi. Tātad 66 miljārdi 2013. gadā un 330 tūkstoši nāca tikai no Grieķijas obligācijām vien. Mēs nevaram vienkārši piekrist šādai uh, situācija. Tātad Eiropas centrāla banka nopērk obligācijas ar 40% atlaidu un tad pieprasa to atmaksu ar to visu pilno nominālo vērtību. Tas nozīmē, ka šogad Grieķi maksās 10 miljonus. Uh, Eiropas centrālajai bankai kaut arī uh, Eh, desmit miljārdus tādu būs jāmaksā Grieķijai, kaut arī Eiropas centrālā banka nopirk šīs obligācijas ar sešiem miljardiem eiro. Tā ir nepieļaujama situācija. Ja paskatāties 225. lapas pusi un 100. lapas pusē, jūs redzat, ka pat labam Eiropas centrālajai bankai ir obligācijas 100 80 miljardu eiro vērtībā, ko nopirka sekundārajā tirgu. Mūsu priekšlikums būs vienkārši, lai Eiropas centrālā banka saņem to summu, par kur arī nopirkšu obligāciju. Un lai saņemtu tādu uh, 0,25% uh, likmi, tātad uh, procentu likmi, un nevairāk. vairāk. Eiropas centrālā banka saka, ka nākošais gads sniegšu jums informāciju par mūsu ienākumiem. Tātad Grieķija ir jāmaksā 10 miljārdi par obligācijām Eiropas centrāla bankas. Tā, tad Grieķija tagad spēkt, eh, ir eh, spiest aizņemties no starptautiskā valūtas fonda, no vienotā uzraudzības mehānisma. Un Eh, nekāds ieguvums no tā Grieķija negūs, bet tā ir jāatmaksā tie ieguvumi, ko iegūs Eiropas centrālā banka. Tātad eh, ceru, ka citā iespējā mums būs iespēja salīdzināt visus šos uh, skaitļus, lai Eiropas centrālajai bankai būtu atšķirīga loma Eiro Eiropā. Tā, tā sniegs atspaidu uh, dalībvalstīm, jo dalībvalstīm jāmaksā būtu tik, e, cik Eiropas centrālā banka to nopirkt, nevis nominālā vērtība, ko Eiropas centrālā banka vienkārši izmantoja dalībvalstu vājību. Ramon Tremūza de Balca no Alde grupas lūdzu. You... Neredzu mūsu kolēģu. Viņš nav klāt. Alde? Nu, labi, tad pāriem pie goja grupas. Marija Tere, Marisa. Jā, es teikšos pavisam ātri. Es tad eh, sacīšu, kas man sakāms. Vēlos eh, atvainoties sekretariātam, jo nebija sniegusi informāciju, ka nevarēšu piedalīties e, diskusijās par sankcijām. Man bija diskusijas citā komitejā, tāpēc bija problēma. Tātad piedalījos ne, neapzinoties to. Tātad būtībā jau savu viedokli sniedzu. Pablo bija šeit klāt, viņš dzirdēja mans komentārs. Nē, esmu goja ēnu referente, taču dažus no Pablo ievadu komentāriem, uzskatām par svarīgiem arī mēs. Tad būtībā mums nav liela viedokļa atšķirība, tomēr, kā jau sācīja, ir jāskatās, kā nomi, um, monetārā politika negatīvi ietekmē ekonomiku. Mēs nevaram te vienkārši slavēt pozitīvos rādītājs, bet ir jāsaprot arī Eiro, Eiropā domes netik pozitīvā loma. Ir jābūt jauktai politikai, mixed policy. Citādi monetārā politika nevar būt efektīva un izvest mūs no krīzes, jo taupības politika nogalina jebkādu pareizās monetārās politikas labāko nodomu. Otrakārt, To jau uh, komentē arī Pablo, īpaši paplašināta monetārā politika neko reāli neatrisina, ja nav uh, līdzekļu, kas ieplūst reālajā tirgu. Ja m, bankām nav likviditātes, tad. Um, reālai ekonomikai no tā nav labuma. Tātad mums ir jāsniedz līdzekļi bankām, lai tās tad tos iepludinātu tālāk tirgu. Citā tas noved tikai pie spekulācijas. Nevar tikai grāmatvedības veidā pārskatīt šīs situācijas. Kur tas un lūdzu? Paldies! Paldies referentam par uh, lielisko darbu. Trīs Komentāri trīs idejas. Es domāju, ir jāuzsver tas, ka ECB rīkojas pārāk vēl un pārāk mazā apjomā. Mēs nevaram visu vainu uzlikt valdības pleci uz valdībām. Mums ir jābūt kritiski noskaņotiem par to, ka ECB rīkojās pārāk lēni. ECB arī neizpild savu mandātu cenu līmeņu zinējā. Tas ir visnotaļ acīm redzams, un tas arī šeit ir jātaino tāda ECB ne, darbība neatbilst tās mandāta. Te var runāt par scenāriju, kur Eiropas centrālas bankas priekšsēdētājs eh, skāra Jackson Hallā un par visu šo uh, kopīgo pieprasījumu arī Marijas uz to norādīja. Mums tas ir jātaino. No Es domāju, ir jāizsano analīze, kāpēc pirmais variants netika īstenots tā, kā tika plānots. Es domāju, ka šie telčers tika Uh, izmantot pārāk vēlu apvienotāju karalistē. Tas bija 2012. gadā, ir, ir problēma ar valsts bilanci, problēmas ar eiro sistēmu visumā. Es domāju, mums ir jāpievērš uzmanība tam, kas netika paveikts un kāpēc ECB neveic kvantitatīvos izdevumus tā, kā to darīja citas bankas citās valstīs. Mēs visi zinām, ka valsts kasēm ir bijis jāmaksā, tāpēc, ka bija problēma ar to, ka ECB bija pēdējais risinājums aizdevuma ziņā. E, tas vismaz izraisīja milzīgs izdevums Spānijas valsts kasē. Uz to arī jānorāda. Es domāju, ir jāsalīdzina ECB darbība ar Fed darbību. Kvantitatīvajam atvieglojumam bija ievērojama ietekme, pozitīva ietekme ASV, tas bija kā stimuls pat laban. Mēs nevaram atteikties no stimulu. 15. 16. punkts, es domāju, tas ir aicinājums atteikties no šī risinē, taču es domāju, ka šis risinājums ir jāpiedāvā vēlreiz. Un tad ir jāpievērš uzmanība Eiropas centrālās bankas juridiskajiem ierobežojumiem Te jau tika sacīts, ka pie vainas nav viennozīmīgi valde vien, jo tur ir zināmi juridiski ierobežojumi. Mums ir jānāk klājā ar oficiālu atzinumu par to, jo ir arī ar to problēmas. Tad man uztrauc Eiropas centrālās bankas procesu demokratizēšanas auskatāmība, man liekas, ir zinām trūkumu, un man ir prieks par to, ka valde ir publicējusi savu darbības eh, protokolu, un tomēr eh, ir šis tas vēl jāpārbauda no parlamentu puses. Mūs uztrauc tas, ka Eiropas centrālās bankas paziņojumos un darbībā Mm, tiek aizsargāts struktūras reformas, bet darba tirgus nav Eiropas centrālās bankas kompetencē. Mēs runājam par likviditāti bankās. Šo vēsturi Trišēkungs nosūtīja Zapatero valdībai. Mēs zinām, kas notika tālāk. Tas nav ECB kompetencē, un tas arī ir jātaino šai ziņojumā. Un uzraudzības jautājums Tas ir mazākais no diviem ļaunumiem, proti, ja ECB uzņemtos šo atbildību. Taču mēs uzskatām, ka ECB tiešām jābūt neatkarīgai iestādē un tad to turpināsim pieprasīt. Tu sarūkums lūdzu izteikties, labi visam īsi. Paldies! Pēc Strasbūras mums nebija iespēja vēl eh, runāt ar kolēģiem, tādēļ es arī būtu gribējis uh, kopā ar viņiem padzināt izskatīt šo jautājumu, bet, nu, jāsniegšu arī savus pirmos vērtējumus tagad uh, par šo ziņojumu, par diskusijām, ko tik uzklausījām. Es novērtēju to, ko teica referents, kurš uzsvēra to, cik ļoti lielā mērā ekonomiskā situācija ir mainījusies un īpaši sociālajie aspekti, nu, bezdarba pieaugums dažās valstīs ir kļuvis par absolūti galveno faktoru, pie kura mums ir maksimāli jāstrādā sociālajie faktori, jauniešu bezdarbs, jo īpaši izaugsmi dažās valstīs, eh, kur ir novērojams tagad arī liels nabadzības izaugs, eh, nabadzības izaugsmi, 50% ģimeni, kas eh, dzīvo relatīvā nabadzībā, un arī piekrītu tam, ka viena pati monetārā politika nevar mainīt situāciju. Un atveseļot mūsu Eiropu un jo īpaši dažas uh, no valstīm, kas īpaši smagi cietušas krīzes laikā. Taču monetāro politiku nepietiek un jāmeklē cits politikas piekrītu, ka šeit mēs varam runāt par atsevišķu valstu struktūrālajām reformām un nevis tikai fiskālajām politikām, jo fiskālās politikas ir diezgan nespējīgas, tās ir eh, nevar eh, atbrīvoties no katras valsts saistībām ievērot fiskālo kompaktu piemērumu, līdz ar to viņi nevar palielināt deficītu, lai, var, lai atbrīvot līdzekļus investīciju finansēšanai, piemēram. Bet, lai veicinātu nodarbinātību, kādam ir jāveic investīcijas. Tā ir ļoti svarīga daļa mūsu diskusijās ar Junkeru. Uh, Mēs arī lūdzam, lai viņš nāk klajā ar lielu investīciju plānu 300 miljārdu eiro apmērā turmāko piecu gadu laikā, pat ja pārsteidzošā veidā Junkers pavisam nesen Strasbūrā norādīja uz to, ka jaunām investīcijām ir jā, jātiek finansētām nepalielinot parādu, un man ir jautājums, kādā veidā to var izdarīt. Tad, tad, eh, ja nu vienīgi privātie investē, bet šādā veidā mēs nedomājam, ka tas ir iespējams. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, veicināt eh, īstenu lielu investīciju plānu, kas atjauno darbu, nodarbinātību, izaugsmi. Eiropas centrālā banka, kas pavisam nesen arī ir. Uh, iegādāties jūs tātad šis uh, convertible bonds, asset-backed uh, securities, varbūt varētu iegādāties vērtspapīrus, kurus izdevo Eiropas, investi izdevo Eiropas investīcija banka. Tādējādi finansējot ārkārtīgi lielus valsts investīciju un privātos uh, investīciju projekts Eiropā. Es domāju, ka Eiropas centrālā banka arī ir jāpiedalās inovatīvā politikā, lai varētu atjaunāt mm, prasību un pieprasījumu pēc investīcijām. Mēs nevaram gaidīt, lai izaugsme nāk no katras valsts īstenotajām struktūrālajām reformām. Piekrītu arī kolēģim, ka 16. punkts. Atzinuma projektā arī man īsti nepārliecina, arī es uzskatu, ka ar monetāro politiku nepietiek. Kon šī kvantitatīva aprēķini nav pietiekami Tad 4% ekonomiskā izaugsme, kā ASV, kur arī šīs kvantitatīvā atvieglošana arī varētu tikt atcelt, bet es nedomāju, ka šo atcelšanu mēs kaut ko atrisinām, tas man satrauc. Tad arī runājam ar dažiem kolēģiem nesen par to, ka Bundesbanka Vācijā ir izteikusi, uh, izdevusi vērts pirms 30 gadiem ir 1,2% likmi. Tas nozīmē, ka uh, tuvāko gadu laikā cenas uh, pieaugs ļoti mēreni, inflācijas mm, pieaugums būs mērens, bet 30 gadi ļoti ļoti garš periods, 32 gadi, un šādā situācijā es domāju, ka mums ir jābūt ļoti satrauktiem uh, par to, ka jāizmanto arī varbūt netradicionāls metodas, lai uh, atjaunot ekonomisko izaugsmi, metodas, par ko esmu daudz dzirdējis, uh, strādājušies pirmos mēnešus šeit um, Briselē. Daudz šī Eiropas Centrālā banka, kas uzsākus monetāro politiku un strādā pie cenu stabilizācijas, es eh, ar, piemēram, tirsniecības apmaiņas nodokļu eh, stabilizāciju, piemēram, tirzniecībā ar ASV, no tā mēs ciešam, no šīm likmēm mēs ciešam, tas samazina arī mūsu konkrētspēju. Noslēgumā. Tas attiec tikai uz 18 valstīm, bet Eirozonā mums arī ir šīs kvotas, tirdzniecības kvotas. Taču daudz analītiķi arī norādījuši, kā var būt šis, šīs tirdzniecības valūtas kurs. Šis konkrētspējušām valstīm tas palīdz, bet tas nodara kaitējumu valstīm, eh, kas nav tik konkrētspējas. Šī atšķirība. Mēs nevaram eh, īstenot konverģenci, jums nav tādi noteikumi. Kā tas bija sistēma kopš 92. gada, tad mums ir uh, vienīgais konverģences šīs eh, mehānisms, lai varētu um, vienkārši sama, vienā valstī palielināt nabadzību, lai otrā valstī iedzīvotāji kļūst bagātāki. Un mums ir jārunā tālāk par ECB uzdevumiem, kompetenci, kā konverģēt mūsu ekonomikas. Lai izvairītos no veselu valstu reģionu nonākšanu nabadzībā, Eiropas sabiedrības nonākšanu nabadzībā. Lūk, par šiem jautājumiem vēlos arī vēlāk runāt ar referentu un pēc diskusijām grupā tad arī sniegt savu ieguldījumu. Paldies! Un tagad vārds referentam. Gracias, eh, presidente, gracias a todos. Eh, aportaciones. Paldies visiem maniem kolēģiem par viņu komentāriem un paskaidrojumiem šī sanāks laikā. Vēlos iesākt ar sociālistu kolēģi Saru sacītu. Neviens šeit nesaka, ka mums ir vajadzīgas tikai reformas monetārās politikas ziņā, lai veicinātu darba veidu izveidi un attīstību. Jā, mums ir vajadzīgs investīciju plāns. Tās valsts, kurās situācija ir labāka, tām ir jāīsteno efektīvāka fiskālā politika, taču Arī ECB priekšsādātāji šajā parlamentā ir izteicies līdzīgi. Katrā ziņā es nebūtu pret to, kā jau sacīja Marijas Matijas, ir nepieciešams dažādu politikas sajaukums, kokteils, te nav tikai runa par monetārās politikas reformu, bet par <clears throat> iekļaujošāku koncepciju, kas ņem vērā arī cits elements, uz kuriem norāda. Jūs runājat par 15 un 16 punktu kuros ir doma, ka stimuli tiktu atcelt. Protams, ka mēs to nevēlamies, taču mēs nevaram strādāt ar tādu scenāriju, kur mēs saprotam, ka stimulam vispār nav nekādu beigu punkta. Mēs saprotam, ka šis pasākums ir ierobežots laikā. Mm, beigās var izrādīties, ka sekas ir pretējas, ja šos stimulus pārāk e, ilgi izsanojam. Mēs vēlamies, lai ECB rastu līdzsvaru starp patkārtot mēģinājumu, politiku īstimu, politiku īstenošanas risku un šo stimulu pamešanu. Vārds sakot, mēs šeit norādām, uz to, ka nebūtu pārāk jāatsakās no stimuliem, taču arī mēs nevēlamies padziļināt šo stimulu līdz bezgalībai, kas atkal novestu pie negatīva pretē rezultātu. Komentējot Marijas kungas sacīto, piekrīt, ka mums nepieciešam šie pozitīvi makroekonomiskie skaitļi, taču ir vajadzīgs vēl vairāk, mums jāizveido jauns darba vietas, par to viss vienojas un to piemina ziņojums arī vairāk kārt, taču mums ir jāsaprot, cik lielā mērā šī darbieta izveida var izrietēt no monetārās politikas. Manā skatījumā monetārai politikai te ir visnotaļ ierobežota teikšana, jo tā ir tāda kā izolēta politika. Maties kundze, es varu piekrist, kā jau agrāk sacīja, ka ir svarīgi, lai būtu politika kokteilis svarīgi ņemt vērā visus elementus, kas var nodrošināt izaugsmi. Te nav runa tikai par monetāro politiku. Visiem šiem elementiem ir svarīga loma. Un šim ziņojumam ir jāuzsver šī aspekta nozīme. Mans kolēģis no zaļajiem Otasunkungs sacīja, ka ECB rīkojas pārāk mazā apjomā un par vēlu. Jā, ECB tā nedarītu, tā nebūtu ECB, tāpēc, ka arī citas iesaistītās puses rīkojās tāpat, arī tās rīkojās par vēlu un pārāk mazā apjomā. ECB nav iznoja savu mandātu, mēs esam pārāk tālu no šiem mērķiem, kas ir izvirzīti līgumā, kā piemēram attiecībā uz inflāciju. Otesenu kungs pauda zināmas bāžas par 15 un 16 punktu. Šie punkti ir jāpaskaidro, vēlos to paskaidrot. Šiet esmu atbildējusi uz šeit pamat eh, jautājumiem, kas izskanēja. Un kā jau sacīju, esmu gatavs jūs neoficiālā un oficiālā gaisotnē uzklausīt un strādāt pie ziņojuma, kas panāk plašā konsensu, jo tas, protams, ir viens no galvenajiem mērķiem. Paldies! Paldies, saka Gualtērī kungs, līdz ar to varam noslēgt šī dienas sanāksmi. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. novembris, grozījums izskatīsim 8. decembrī un tajā pašā dienā balsosim par to komitejā. Paldies, sanāksme ir beigusies, tiksimies rīt no rīta. Sāksim ar balsošanu. Tā tad lūdzu esiet klāt saulaicīgi. Paldies!